So, guten Morgen, liebe Kollegen. Labrīt, darbie kolēģi un kolēģis. Šodien ir divi darba kārtības punkti ar balsojumiem par ziņojumiem. Un pēc tam H1N1 gripas epidēmijas jautājumu izskatīšanu. Pirmais darba kārtības punkts darba plāna pārstrāde energoefektivitātei. ITRE komitejas uh, ziņojums. Peters Līz ir uh, sastādījis atzinumu. Balsājums sarakstījums ir. Bija vēl vakar vakarā viens uh, jauns variants. Es ceru, ka jums ir tas jaunākais variants izdalīts. Jums arī ir balsojuma kartiņas gadījumam, ja šeit būtu nepieciešams balsot elektroniski. Tas liekas, ka vienmēr ir nepieciešams. Peters Līze par darbu kārtību lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, samārā negaidīt ir būtiski interesi par šo atzinumu Strasbūrā mēs 5-6 diskutējām par šo jautājumu, un toreiz bija vēl maz tādu pretrunīgu jautājumu, bet man jau bija arī skaidrs, ka šajā atzinumā ir uh, tāda zināma eksplozīva vērtība. Mēs prasam daudz, tas ir pamatoti, bet tas nenotiks bez uh, diskusijām turmākajā norisē, lai mūsu komitejas uh, pozīcija vēl labāk varētu kopā pavirzīt uz priekšu, kopā ar. Uh, kolēģiem esmu iesniedzis mutiskos grozījumus, viņi visi ir sarakstā. Atvainojos par to, ka tas vakar vakarā tikai tika izdalīts, jo tas bija saistīts ar to, ka tikai laika ziņā mēs pamanījām, cik mm, nu, tādi sarežģīti ir šie priekšlikumi un ka tos mēs vēlējāmies vēl pārstrādāt. Un papildus tam, kas ir balsojuma sarakstā, punktā numur 3 lūdzu dalīto balsojumu pamattekstā, tur ir ilgtermiņa mērķi norādīti, tie ļoti ambiciozi. Manuprāt, ilgtermiņa mērķis ir nozīmīgi ietvert, jo vidas komiteja, izstrādājot šos mērķus, uh, Un pieņem, ka 2050. gadā būs tikai atjaunīgie energoresursi, bet zinu, ka gan šeit komitejā, gan arī citās komitejās vēl ir tāds viedoklis, ka mēs negribam 100% atjaunīgos, bet uh, izmantot arī vēl citas opcijas. Un tad skaitļi ir savādāki. Manā skatījumā ir būtiski noteikti saistošs mērķis energoefektivitātei un ilgtermiņā rūpniecībai dot perspektīvu, lai visi var sagatavoties. Visiem paldies, kas palīdzēja! ēnu referentiem, sekretariātām, darbiniekiem, kas vakar vakarā palīdzēja, lai visu aktualizētu. Un noslēgumā minēšu piemēru, kādēļ tas ir nepieciešams mutiskos grozījumus izteikt, ja jūs paskatāties 40. grozījumu. Tad mēs runājam par ēku energo efektivitātes standartiem Ir viedoklis, ka 2050. gads ir daudz par vēl, lai būtu mm, tādas klimaneitrālas ēkas. Un citi kolēģi saka, ka agrāk to nemaz nespējam izdarīt. Mums ir nepieciešams diskusijas par šo jautājumu. Tagad vajadzētu pieņemt jautājumu, ka mēs ilgtermiņā vēlamies šādas ēkas veidot un noteikt. Un tad var turpmākajā diskusijā diskutēt vai 2040. vai 70. gadā priekšstādātais, nu lēmsim to, ko vēlēsimies, un tad redzēsim, vai būs vienots viedoklis, ja nē. Nu, ir eh, darba eh, kārtība un reglaments, kas atrisina tādas jautājumas. Tātad pirmais grozījums, Katlīna Van Bremt, kas par. Pret. Aktoras norādīts. Grozījums numur divi, Katlīna Van Bremt, dalītais balsojums pirmā daļa, kas par. Pret Paldies pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas norādīts. Trešā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums numur 3 skila kakis, kas par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums numur 4 ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Numur 5 par. Pret. Atturas pieņemts. Numur 6 par. Pret. Atturas pieņemts. Numur 7 par. Pret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 Numur 21 par. Pret. Atturas pieņemts. Numur 22 par. Pret. Atturas norādīts. Numurs 40. Ar mutisko grozījumu. Kas par 40 pret atturas pieņemts. Numur 25 par pret atturas pieņemts. Numur 38 par pret atturas pieņemts. Numur 39 ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Numur 16, kas par pret pret atturas pieņemts. Numur 20 par pret atturas pieņemts. Numur 30 par pret atturas pieņemts. Numur 33 par pret atturas pieņemts. Numur 18 ar mutisko grozījumu, pret atturas pārbaudīsim. Numur 18. Beidzam balsot. 28 pār 25 pret pieņemts. Numur 26. Grozījums numur 26, kas par? pret atturas pieņemts. Numur 23 par pret atturas pieņemts. Numur 3, 24 par pret atturas pieņemts. Numur 17 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 37. divās daļās pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim otrā daļa. Tautas partijā viens balso pa daudz. Tagad ir labi, beidzam balsot. Noraidīts. 19. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 35 dalītais balsojums pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 27 ir atsaukts, 28. kas par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas arī pieņemts. Tagad Tagad uh, elektronisks noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 pār 7 pret 1 atturējies. Sveicam referentu Petru Līzi. Ļoti nozīmīgs temats kā jau mēs vakar to dzirdējām, to apstiprināja komisāra klimata jautājumos. Paldies! Yeah. Nächste Punkt. Nākošais punkts. Numur 10. COP 16. Klimakonferenz in ANO klimata konferenci Kankūnā. Grozījumu iesniegums varēja iesniegt līdz 9. septembrim. Seine umfangreiche Abstimmung. Tas ir tāds garāks balsojums. Sāksim grozījums numur viens. Kas par? Pret atturas pieņemts. 2 par pret atturas pieņemts. Numur 3 par pret atturas pieņemts. 130 ir ir identiski, kas par pret atturas pieņemts. Numur 21 par pret atturas norādīts. Numur 22 par atkal mums ir jāturpina ar 20. kas par pret atturas pieņemts 23. par pret atturas norādīts 25. kas par pret atturas pieņemts Es domāju, ka nevajag pārbaudīt. Nē, nu labi, manas pēc mēs varam pārbaudīt. 25. Beidzam balsot. Pieņemts 24. atkrīt, 28. atsaukts, tad 26. Florence Evers Līvis, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 29. un 27. identiski, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Numur 30. Ar dalīto balsojumu. Pirmā daļa, kas par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 34. kas par pret atturas noraidīts. 33. par pret atturas pieņemts. 32. par pret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 atturas pieņemts. Paragrāfs numur 5, 39. grozījums par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas noraidīts. Numur 40 par pret atturas pieņemts. 42. Eh, dalītais balsojums pirmā daļa, kas par pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Četrdesmit trešais, kas par pret apturs pieņemts. 44. par pret Atturas pieņemts. 45. par. Pret. Atturas pieņemts. 46. par. Pret. Atturas pieņemts. 48. par. Pret. Atturas pieņemts. 51. par. Pret Noraidīts. 53. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nepieņemts, saka priekšsēdētājs. 55. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 56. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 54 un 57. identiski, kas par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim 54, 57 elektroniskais balsojums. Pa daudz balso tautas partijā viens deputāts un sociāldemokrātiem. Tagad labi. Beidzam balsot. Norādīts. Jā, norādīts patiesi. Un tad 54 un 53, kas ir identiski, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 69 par pret, atturas, norādīts. 68 par, pret, atturas, norādīts. Septiņdesmit trešais un 72. identiski, kas par pret atturas norādīts. 70. par pret atturas norādīts. 65 par pret atturas pārbaudīsim. 65. pārbaudam. Beendet. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmit otrais atkrīt. Sešdesmit sastais skilakakis, kas par? Sešdesmit sastais. Pret? Atturs noraidīts.

pieņemts. 75. kas par pret atturas norādīts. 90. par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas norādīts. 59. par. Pret. Atturas, bet pārbaudīsim 59. Sākam balsot. Viens balsotāts par tevi daudz. Tagad labi, beidzam balsot. Pieņemts. 89. kas par? pret atturas pieņemts. 76. par pret atturas norādīts. Astoņdesmit ceturtais par pret atturas norādīts. 80. un 81. identiski, kas par pret pret atturas norādīts. 77. kas par pret atturas norādīts. 87. kas par pret atturas pieņemts. 79. par pret atturas pieņemts. 83. un 77. identiski par pret atturas norādīts. 82. kas par pret atturas norādīts. 77. par pret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 pret atturas. Es neesmu īpaši vērīgs, bijis 85. vēlreiz, kas par pret atturas noraidīts. 50. par pret atturas pieņemts. 133. par pret atturas pieņemts. 91. par pret atturas pieņemts. Deviņdesmit pirmais otrā daļa un deviņdesmit ceturtais ir identiski, kas par? Deviņdesmit viens B un deviņdesmit četri, kas par? pret atturas pieņemts. 95. par pret atturas norādīts. 9.98. dalītais balsojums pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas. 116. Parņūkas par pret atturas pieņemts. 90. 98. kas par? Pret. Atturs noraidīts. 102 atkrīt, 100 atkrīt. Nē, tā tas nav. Nē, jābalso. Tā tad 102. Kas par? Fan Bremtfam, 102 kas pret atturas noraidīts. Simtais, kas par pret atturas pieņemts. 101 par pret atturas pieņemts. 103 ar dalīto balsojumu. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņems. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim otro daļu. Elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Deviņdesmit septītais atkrīt. À, tagad 97 B daļa, kas par pret atturas pieņemts. 99. par ņau, kas par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 atturas noraidīts. Nākošais identiski 110. un 109. kas par? Pret atturas noraidīts. Simt vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Seks. 106. Par. Pret. Atturas. Norādīts. 113. dalītais balsojums pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Pirmā daļa - elektroniskais balsojums. Un beendet. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 112. Kas par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 115. Florence Ebert Līze par. A, 114. to mēs norādījām, tagad 115. Tātad 114. mēs tikai elektroniski balsojam un noraudījām to. Priekšsēdētājs saka, atvainojiet, bija pārāk ātri. 114. Kas ir par 114? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad viss ir sakārtojies. 115. Kas par? Pret atturas pieņemts. 918. kas par? Pret atturas pieņemts. 119. prodīgas par? Pret atturas. Pārbaudīsim. 119. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 121. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 120. par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 Tātad 128 pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. bet nu, ne visi balso ar, bal ar balsošanas kartīti, kas ir zālē, tādēļ dažkārt kļūdamies. 127. Florence Ebers Līze, kas par pret atturs pieņemts. 157. sādaļa, kas par pret atturs pieņemts. 130 par pret pret atturas pieņemts. 132. par pret atturas pieņemts. 134. dalītais balsojums pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pret atturs pieņemts. Trešā daļa par pret atturs pieņemts. 135 dēļ dalītais balsojums pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. 136 par pret atturas pieņemts 137 par pret atturas pieņemts 157. atkrīt, 139. dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas Pieņemts. 142. Eikot Hasīgas par. Pret. Atturs norādīts. 143. par. Pret. Atturs pieņemts. 140 par. Pret. Atturs norādīts. 144. B daļa par pret atturas pieņemts. 144. A daļa par pret atturas norādīts. 145. par pret atturas pieņemts. 146. par pret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 151. dalīties balsojums pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Noraidīts. 152. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 183. par pret atturas norādīts. 153. par pret atturas norādīts. 153. pārbaudīsim. Ne visi ceļ rokas, lūdzu, tas ir sarežģīti. Beidzam balsot. Pieņemts. 153. pieņemts. 154. dalītais balsojums, pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 155. Otrā daļa. Ā, jūs gribat pārbaudīt otro daļu? Labi. Un tāds par tie viens pa daudz. Tagad labi. Pieņemts. 155. itra, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 197. par pret atturs norādīts. 158. Eh, par pret atturs pieņemts tā bija daļa. 158. B daļa itre par pret atturs pieņemts. 189. merkīs par pret atturs atturas pieņemts. 158. par pret atturas pieņemts. 159. par pret atturas. Pārbaudīsim. 159. pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt sešdesmitais dalīties balsojums pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 178 par. Pret atturas pieņemts. 182 par pret. Pārbaudīsim 182. Beidzam balsot. Noraidīts. 161. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 162. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 163. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 100. 64. itra dalītais balsojums pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 49. dalītais balsojums pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas jāpārbauda. Abstimmung beendet. Beidzam balsot. Norādīts. Simt sešdesmit piektais par. atturas pārbaudīsim. 165. pārbaudam. Beidzam. Noraidīts. 168. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 168. par.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 pret. Atturas. Pārbaudīsim. Pārbaudams. Beidzam balsot. Norādīts. 167. ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturs norādīts. 100.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 atturas pieņemts. 179. kas par pret atturas pieņemts. 124. ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pārbaudīsim 124. Beidzam balsot. Norādīt. 184. par pret atturas. Norādīts 185. par pret atturas. Pieņemts 190. par pret atturas. Pieņemts 186. par pret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 pret atturas pieņemts. Hundredneun. 199. par Gardīnī, kas par? Pret. Atturs norādīts. man saka, ka divi ir eh, atsaukti. Sulī un Franko neatbalsta vairs šos eh, grozījumus. Mēs balsosim, bet no nu, šīs kundas neatbalsta šos grozījumus. Tātad 200. Mm, B daļa, kas par? 200. B daļa, kas par? Pret? atturs noraidīts. 204. gardīnī par, pret, atturs noraidīts. 202. kas par, Jā, šeit ir tikai nu, tie divi atbalstītāji, kas atsauc šo grozījumu. Sonika un Krāmers uh, Tātad, kas par 202? Kas pret? Atturs noraidīts. 203. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 205. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 206. Dalīties balsojums pirmā daļa. Kas par? Pret atturas. Pārbaudīsim. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturs norādīts. 208. kas par pret atturas pieņemts. 209. un 207. kā arī 47. identiski, kas par pret atturas norādīts. 210. kas par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērums sastais Delvo, kas par pret atturas pieņemts. Septiņi, kas par pret atturas pieņemts. Deviņi, kas par pret. Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētājs, tad astotais, astotais. Kas par astoto? Pret. Atturas. Norēdīts. Devītais. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim devīto. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Divpadsmitais, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Trīspadsmitais, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 14. dalītais balsojums pirmā daļa, kas par? atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret atturas. Pārbaudīsim, pārbaudam otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 15. par? Pret. Atturas noraidīts. 17. par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad uh, noslēdzošais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Viens balsotājs tautas partijā pa daudz. Beidzam balsot. 35 par 20 pret, neviens nav turējies. Sveicam šī atzinuma sastādītājus. Tas ir ļoti būtisks pamats mūsu turpmākajām diskusijām līdz plenārsēdē un arī uh, Uh, raugoties uz uh, konferenci Kankūnā. Tātad, dārgie kolēģi, tagad turpinam ar darbu kārtību. Mūsu darba seminārs par gripu. A bit quicker next time. I, mean, I, I, I, I, I, I, I was not. Please take a seat. Oh, lūdzu, ieņemiet vietas, dāmas un kungi. Es vēlos sveikt visus uh, komitejas uh, locekļus, visus ekspertus un viesus, ko esam uzaicinājuši piedalīties uh, seminārā, kas veltīts pandēmiskai gripai AH1N1. Un pagājušajā gadā mēs diezgan daudz dzirdējām un runājām par šo gripu. Un šodien gribam apmainīties ar viedokļiem, ar pieredzi par to, ko darīja dalība valsts un ko, kādus pasākumus veica Eiropas Savienība. Uh, Es sevišķi sveicu Mišelu Levazī, kas ir referents par šo jautājumu. Viņš arī mūs iepazīstinās ar šo jautājumu, kas brīžiem izraisīja lielu ažiotāžu sabiedrībā. Es ļoti priecājos šodien redzēt pie mums virkni spožu ekspertu, ļoti nozīmīgu speciālistu. Uh, kas eh, strādāja katrs savā institūcijā un piedalījās um, šīs, jā, šī jautājuma risināšanā. Un tagad es gribētu sveikt Džonu Efraienu. Viņš pārstāv Sanko ģenerāla direktorātu. Andrē Rīs no šī paša ģenerāla direktorāta arī ir pie mums. Žoržeta Lalī pārstāv uzņēmē darbības ģenerāla direktorātu. Tāpat Sviedrijas, tātad iepriekšējo prezidentūru pārstāv Anita Janema. Ļoti priecājos jūs šeit redzēt, jo Zviedrijas prezidentūra um, tai bija jātiek galā ar, ar šiem pandēmijas draudiem. Tomas Lengrīns arī ir mūsu vidū, ļoti priecājos. Un ECDC agrākā direktore Suzana Jākoba ir mūsu viese. Marks Sprengers, pašreizējais ECDC direktors, arī ir mūsu vidū un ir vēl divi viesi. Paula Testori Koči, ļoti priecājos jūs redzēt, un, un Beļģijas prezidentūra pārstāv Daniels Raines kungs. Es varbūt īsti nerīkoju saskaņā ar protokolu, bet es nolasīju jūsu vārdus no pasākuma programmas. Kā es jau teicu, pagājuši gadu valdīja visai liels satraukums šī vīrusa dēļ, un Pasaules veselības organizācija uh, uzskatīja, ka būs pandēmija un ka Eiropai ir jāreaģē, bet uh, par laimi tik ļauni tomēr nebija, bet jautājums paliek, kā mēs varam um, gatavoties šādām pandēmijām, šādām pārobežu pandēmijām. Un šim jautājumam ir arī veldīts, veltīts mūsu šīs priekšpusdienas seminārs. Un tagad es Man sekretariāts man atgādina, ka mums ir laiks līdz pusvieniem. Tas ir gan daudz, gan arī nepārāk. Un Un šeit ir sacīts, ka Džonam Rajanam varu dot vārdu līdz desmit minūtēm, un pārējiem dalībniekiem ne vairāk kā četras minūtes. Raina kungs, vai jūs lūdzu mūs iepazīstināsiet ar jūsu skatu uz problēmu? Paldies, priekšēdētāji! Es gribētu sveikt jūsu komitejas biedrus un pateikties, paldi, pateikt paldies par šo semināru, ņemot vērā pārunas, kas notiek joprojām, un Beļģijas prezidentūras aktivitātes. Es ceru, ka šis seminārs būs nozīmīgs, un šobrīd mums ir jāidentificē um, problēmas un jāsaprot arī, kas īsti notika un jātiek skaidrībā par to, kādas ir mūsu iespējas sagatavoties, kāda kapacitāte mums vispār ir, ko varam izmantot. Un, lai varam to izdarīt, pirmām kārtām ir jāsaprot, kādā, par kādu vispārējo kontekstu mēs vispār runājam, uh, spriežot par sagatavošanos Eiropas Savienībā šādām pandēmijām Runa ir par veselības krīžu menedžmentu, un kopš 99. gada Eiropas kopiena ir ieviesusi virkni likumdošanas aktu, un likumdošanas mērķis pirmām kārt ir izveidot sistēmu, lai apvain, apmainītos ar informāciju, uh, un cita starpā arī par iespējamo gripu pandēmiju izcelšanos. 2005. gadā tika pieņemts pandēmiju sagatavotības plāns Eiropas Savienībai, un tajā ir runa par sagatavošanās pasākumiem dalību valstīm. Mēs esam izveidojuši arī neatkarīgas aģentūras, kurās strādā eksperti. Uh, un šeit piedalās arī ECDC organizācija. Bet šobrīd mēs neesam vēl tik tālu, lai harmonizētu pilnībā likumdošanu veselības aizsardzības nozarē dalību valstīm. Jauna pieeja ir sagaidāma tagad, ņemot vērā Lisabonas līgumu. Un e, līdz ar to var teikt, ka viss sagatavošanās darbs ir jāveic pašās dalībvalstīs, bet koordināciju veiks Eiropas Savienība. Ņemot, es tagad es gribētu mazliet ilustrēt situāciju. Mums ir saistībā ar šo vīrusu H1N1. Mēs uh, divpusēji sadarbojāmies ar ASV un Meksiku un vienojāmies par ārkārtas pasākumu īstenošanas iespējām un tikāmies arī ārkārtas eh, sanāksmēs ar dalību valstīm un eh, spriedām par to, kādi pasākumi varētu jā, būtu jāveic. Eh, sanāksmes notika brīžiem katru dienu Un uh, mēs skatījāmies, kā attīstās šī gripas H1N1 izplatība. Sākotnējā fāzē dalību valstis sevišķi um, raizējās par to, kā risināt jautājumus, kas saistās ar ieceļotājiem no reģioniem, kur gripa bija izplatījusies, ko teikt sabiedrībai, kādus ieteikumus izplatīt, kādus higienas pasākumus ieteikt vai lietot pretvīrusu līdzekļus. Un uh, komisijas priekšlikums bija um, izstrādāt juridiski saistošu definīciju, kas ļautu noteikt, vai pandēmija, pandēmijas draudi pastāv vai nē. Uh, 2009. gadā um, tika izsludināta šī augstākā fāze, tātad sastā fāze slimības izplatībā. Un bija konstatēti arī nāves gadījumi, un veselības aizsardzības uh, organizācijas izdeva tādus kā nu, ieteikumus, piemēram, uz laiku slēgt skolas, tāpat arī um, kādus, kādu ārstēšanu ir iespējams piedāvāt. Veselības aizsardzības komiteja izstrādāja arī vakcinācijas stratēģiju un izdeva ieteikumus par to, kurām sabiedrības grupām vakcināciju vajadzētu saņemt. Tika izstrādāti pieci dokumenti, kuros bija runa par galvenajiem pasākumiem, galvenajiem pasākumu kompleksiem, eh, kā reaģēt uz pandēmiju. 2009. gada beigās, ņemot vērā Eiropas zāļu aģentūras ieteikums tika laistas klajā pirmās vakcīnas, tika organizētas vakcinēšanas kampaņas 2009. gada oktobrī dalību valstīs. Atsevišķas dalību valstis pasūtīja daudz vakcīnu devu, citas savukārt to nedarīja. Un komisija noteica, kā, eh, pēc kādām, kādiem priekšnoteikumiem jānotiek iepirkuma konkursiem dalību valstīs un kā ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, ņemot vērā slimības izplatību Ukrainā, un valstī nebija pret vīrusu līdzekļu un arī vakcīnu, um, tāpat situācija pasliktinājās Unga, uh, Bulgārijā bija daudz saslimšanas gadījumu. Uh, dalību valstu veselības uh, aizsardzības ministri tikās regulāri un apsprieda aktuālo situāciju. Komisija organizēja ministru sanāksmi, kas bija veltīta uh, tā, tā bija notika G7 plus Meksika sastāvā, tajā bija runa par pamata jautājumiem veselības aizsardzībā un tā koordinēja, koordinēja darbu. Komisija veica arī Eiropas Savienības kopējo pasākumu efektivitāti un novērtēja tos. Uh, un tāpat tika apkopota pieredze un izdarīti secinājumi, ko mēs esam mācījušies no tā, kas notika. Šis darbs pavisam nesen ir pabeigts, un divi informācijas ziņojumi ir piesūtīti parlamentam. Un, protams, ka šos ziņojumus papildinās Eiropas Beļģijas prezidentūras konferences rezultāti jūlijā. Pēc tam, kad uh, pandēmija bija beigusies, sevišķi svarīgi ir turpināt aktivitātes, ņemt vērā iegūto pieredzi un noslēgumā es eh, gribētu tagad uzsvērt, vai, ka Eiropas Savienībā tika pieņemti būtiski lēmumi Piemēram, tika noteikta definīcija, ko uzskatīt par slimības tādu masveida izplatību vai izcelšanos, kā to definēt. Tāpat, lai iesaistītu politiķus, tika izstrādātas padom, izstrāda padomas secinājumi, kur aicināja valstis izrādīt solidaritāti. Un tika izstrādāti ieteikumi riska menedžmentam. To, uh, iz, to darīja veselības aizsardzības komiteja. Mēs izstrādājām paziņojums un piecus darba dokumentus septembrī, kur, kuros bija runa par pandēmijas pārvaldību. Un šajās iniciatīvās mēs novērtējām arī nozīmīgo dalību valstu ieguldījumu un investīcijas uh, pandēmiju pārvaldībā. Un, protams, ka ir jāturpina darboties un tas jādara efektīvi, un es ceru, ka šīs dienas seminārs mums ļaus arī uzlabot mūsu pasākums, ja šāds gadījums atkārtotos. Paldies! Paldies! par lielisko prezentāciju, par komisijas viedokļu prezentāciju. Tagad mums ir šeit pieci dalībnieki, paneļdiskusijas dalībniekam jāatbild uz trim jautājumiem. Lūdzu, došu vārdu Andrē. Andrejam Rīsam no Sanko ģenerāla direktorāta. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, kolēģi, gribu pateikties parlamentam par šī semināra organizēšanu šodien. Un prezentācijas laikā mēs uh, varējām izsekot galvenajām Eiropas Savienības reakcijām uz pandēmiju, un mums būtu jānorāda pamata principi Papildus tam, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu veselības aizsardzību, šī reakcija pandēmijai tika virzīta ņemot vērā pamata elements, lai varētu nodrošinot to, ka dalībvalsts rīkojas koordinētā veidā, saskaroties ar e, pandēmiju un balstoties uz pēdējiem zinātniskajiem pierādījumiem. Kā jau norādīja Rajankungs, koordinācijas darbs ir izšķirošais pasākums un faktors, kas mums ir jāskat mūsu debatēs. Tāpat arī mēs gribam samazināt pandēmijas ietekmes sabiedrību kopumā, uh, Un pirmkārt, es gribētu izcelt to, ka jūs nekad nevarat būt pilnīgi e, sagatavoti pandēmijam. Tomēr ar aktīvu sagatavošanos un koordinācijas darbu var efektīvi minimizēt un mazināt tos zaudējumus, un, ko var izraisīt pandēmija. Šīs sabiedrības krīzes gaitā pirmās krīzes 21. gadsimtā veselības par veselības krīzēm runājot, jūs varat salīdzinot ar to, kas notika Eiropā. Un citās pasaules daļās mūsu e, sagatavošana nebija uh, vislabākā. Pēc pēdējiem ziņojumiem no Savienotām valstīm un Meksikas varas iestādēm komisija uh, aktivizēja savas krīzes menedžmenta kapacitātes, nu, sekojot situācijai un nodrošināt eh, pasākumu, nu, eh, pasākums Eiropas Savienības līmenī. Es gribētu sākotnēji eh, norādīt ļoti labo sadarbību starp komisijas dienestiem, tādiem kā Sanko, Enter, EMA, ģenerāla direktorātiem, kā arī e, pasākums, kas tika īstenoti gan uz robežām, gan citur, kā arī e, paziņojumi, jo katru dienu mēs varējām sagatavot komisijas paziņojumus interesētajām pusēm. E, veselības drošības komiteja bija ļoti ar nozīmīgu lomu un arī noteica tādas kā e, prioritāšu grupas vakcinēšanai, strādāja ar ieteikumiem braucienu organizēšanai, kas ir šo komitejas uh, uzdevumu lokā. Ir būtiski garantēt, lai dalībvalstis ieviestu konsekventus e, pasākumus, lai mazinātu pandēmijas sociālo ietekmi. Un pozīcija šai sakrā bija ļoti skaidra, un es gribētu e, pateikties parlamentam par efektīvo dalību un reakciju krīzes gadījumā, e, kā piemēram E, darbu, lai varētu sagatav, sagatavoties krīzei. Runātāju priekšsēdētājs grib pārtraukt, un es gribētu pateikties dabām aģentūrām, kas atbalstīja mūs šajā darbā. ECDC runātājs tiek pārtraukts, priekšsēdētājs saka, mēs atgriezīsimies pie šiem jautājumiem vēlāk. Lālis Kundze e, no DGN. Tagad jums tiek dots vārds. Paldies! Priekšsēdētājs, es biju atbildīga par tirgus autorizāciju vakcīnām tad, kad tika izziņota pandēmija, tad, kad e, DG entra risināja juridiskos jautājumus saistībā ar zāļvielām. Un es tagad gribu izklāstīt, kas notika līdz 2010. gada februārim, kad šis eh, dosie tika nodots Degās Sanko. Sākotnēji, kad tika pieņemts sagatavošanās e, plāns, mums nebija juridiska ietvara, lai varētu laist tirgu vakcīnu ārkārtas apstākļos tādos kā e, pandēmijas e, draudi sastajā līmenī tā nebija pieņemta regula par tirgus autorizā, autorizāciju, jo tā pēc mums vajadzēja meklēt juridisko pamatu steidzīgiem pasākumiem un steidzīgām tirgus autorizācijām, ņemot vērā esošo 2005. gada juridisko ietvaru. Pandēmijas vakcīna mēs Eh, uzskatījām, kā gada gripas eh, vakcīnas variāciju, un mums bija nepieciešams sagatavot dosie, lai varētu šādu varietāti, šādu variāciju ieviest. Un mēs balstījāmies uz H 5N1, kas mūsuprāt bija vīrus vistuvākais eh, šiem vīrusam. 2009. gada jūnijā Pasaules veselības organizācija pacēla trauksmes līmeni līdz 8, un mums tika dota atļauja izņēmumu kārtā eh, pieņemt tirgus autorizāciju pats, ja priekšklīniskās eh, un klīniskie dati vēl nebija sagatavoti. To piedāvā likumdošana. Tomēr šo juridisko pienākumu situācijā mēs mēģinājām sadarboties maksimāli labi ar visiem kolēģiem, un es domāju, ka arī kolēģi no tirgus, eh, vakcīnas tirgus autorizēšanas eh, nodaļas pastāstīs jums sīkāk par to. Mums bija uzkrāti dati. Uh, pār vīrusa kustību dienvidu puslodē starp jūniju un septembri. Attiecīgā nozare veica pētījumus, ņemot vērā to, kur atradās šis vīrus, un tā bija dienvidu pus, eh, puslode. Eh, šie pētījumi nebija pilnīgi, taču attiecīgajā brīdī mēs visi varējām uh, Eh, strādāt iespēju robežās, ņemot vērā datu pieejamību. Eh, abas jūtīgās grupas tajā laikā bija mazgadīgi bērni un sievietes stāvoklī. Un abas Abus šos apstākļus ņemot vērā, nācās sagatavot vakcīnu, kuru varētu laist tirgu un maksimāli nodrošināt kvalitāti, drošību un efektivitāti esošos juridiskajos ietvaros. Un es domāju, ka mēs eh, arī lieliski eh, tikām ar šo uzdevumu galā. Paldies, Lalis kundze, un mēs pārējām pie nākamā runātāja, kas pārstāv bijušo Zviedrijas prezidentūru, Anitu Jānēm. Paldies, e, priekšsēdētāji, ka uzaicinājāt mūs uz šo semināru. E, tik uzaicināta man mīstri Marīve Mašona, bet Viņa nevarēja savu darbu Zviedrijas valdības dēļ ierasties šodien, tāpēc es uzstāšos viņas vārdā. Pirmkārt, mēs gribētu pasvītrot to, ka mums ir piesardzīgi jāizturas pret gala secinājumiem, vēl aizvien notiek izvērtējumi. Otrkārt, mēs gribētu pasvītrot to, ka ir jāņem vērā, jāpieņem lēmumi arī spiediena apstākļos lēmumu nepieņemšana nevar būt e, nekāda opcija, tā būtu slikta krīzes pārvaldība, un tomēr ir jāņem vērā iespējamas seks, lai gan pastāv liela zinātniskā neskaidrība, un šādā situācijā ir labāk darīt vairāk nekā darīt mazāk un labāk ir saņemt kritiku par paveiktām darbībām nekā saņemt kritiku par nekā nedarīšanu. Mēs nedrīkstam aizmirst tikko Džoni, Džon Ryan sacīja to, ka šī ir e, joma, kurā liela kompetence ir dalība valstīm. Un darbības līmenis ikdienas pārvaldībā uh, ir dalību valstu kompetence, kā arī lielākā daļa intervenciju notiek reģionālā un vietējā līmenī. Un arī pamats principi krīzes laikā ir tādi, ka lēmumi ir jāpieņem maksimāli drīz, eh, maksimāli eh, efektīvi. Tas nenozīmē to, ka mēs nekoordinējām un nesadarbojamies Eiropas Savienības līmenī. Ko tad mēs paveicām Zviedrijas prezidentūras ietvaros? Mums bija ekspertu konference jūlijā par gatavību pandēmijai, mums bija neformālu ministru tikšanās, Kad ministri apspried pandēmiju, mēs izveidojām prezidentūras grupu padomē, lai apspriestu pandēmiju. Tāpat bija ārpusgāds ministru padomu oktobrī, un, protams, mēs izmantojam lielisko komisijas dokumentu par eh, gatavību, ziņošanas gatavību pandēmijas gadījumā. Tāpat arī mums bija diskusijas decembrī, gala diskusija mūsu prezidentūras laikā, un mūsu ministri piedalījās globālās pasaules eh, veselības aizsardzības iniciatīvas. Ko tad mēs varējām panākt? Mums bija vienbalsīgs eh, lēmums dalībvalstu vidū, ka mums ir jāpiemēro stratēģijas, lai mēs varētu mazināt pandēmijas ietekmi tā vietā, lai pieļautu tās izplatīšanos. To dalībvalstis izlēma vienbalsīgi. Tāpat arī eksperts secināja to, ka nacionālais pandēmijas plāns ir jāpārskata un jāpielāgo, taču mums ir jāatceras, ka krīze nav pareizais brīdis ieviest e, lielas izmaiņas sagatavotā sistēmā. Šādas iz, izmaiņas būtu jādara starp pandēmiju fāzē, un arī tas jāņem vērā e, gatavojoties krīzei. Jūlijā mēs aptvēram, ka vairākām dalībvalstīm ir vienošanās par vakcīnu piegādi, citām nē. Un šī iemesla pēc mēs prezidentūru lūdzām dalībvalstīm norādīt komisiju, vai tā vēlas izmantot kopīgu uh, platformu iepirkumam. Tāpat arī tika uzdots jautājums, lūg, izteikts lūgums komisijai dot iespēju dalībvalstīm apmainīties ar vakcīnām savā starpā. Tāpat arī mēs lūdzām komisiju ziņot par nākotnes iespējām eh, sadarbības iniciatīvām. Kā doktors Rājans jau sacīja, runātāji tiek, eh, es, es zinu, saka runātāji, bet tā kā eh, mēs tomēr gribētu lūgt tikpat daudz laika, cik komisijai. Okay. Become... Es nebija paredzēts, saka priekšsēdētājs, varbūt mēs varēsim atgriezties pie jautājumiem. Un paldies par jūsu prezentāciju. Tagad es gribētu dot vārdu ēmā izpildu direktoram Tomasam Lengrenam. Paldies priekšsēdētāji! Godājumie parlamenta deputāti! Es mēģināšu atbildēt uz trim jautājumiem. Pirmais. Eiropas eh, zāļu aģentūras eh, loma. Pirmkārt, trīs eh, elementi izvērtēt vakcīnu maksimāli drīz. Otrkārt, sniegt informāciju profesionāļiem un pacientiem par vakcīnas piemē, piemērotu izmantošanu. Otr, treškārt, uzraudzīt vakcīnu iedarbību. Un mēs bijām gatavi 2009. gadā aktivizēt šo uh, plānu, un līdz ko uh, iesākās pandēmija, mēs uh, izvietojām 60 līdz 70 pilnlaika darbinieku visā mūsu darbības tīklā, un uh, arī mums nācās e, e, maksimāli drīz e, koriģēt savas darbības. Un mums nācās e, īstenot savas darbības pirms e, pandēmija, e, pandēmija izceļoties. Es uzskatu, ka mūsu stratēģija vainagojās ar panākumiem. Tagad es gribu pievērsties pie otrā jautājuma par risku. Process ir balstīts uz uh, kāda risku izvērtēšanu. Un līdz uh, svars eh, vienmēr riskām un labumam vienmēr ir jāņem vērā. Dažādi dati ir pieejami, kāda es ir eh, situācija. Mums bija vairākas vakcīnas, kas bija apliecinājuši savu efektivitāti. Mēs zinām, ka eh, šīs, ar šo vakcīnu palīdzību varēja uzlabot uh, un celt im, e, imunitātes rādītājus. Tāpat arī mēs ap, apzināmies, ka uh, ražošanas process atbild visaugstākajiem standartiem, un mums bija nepieciešams uh, nodrošināt vakcīnas darbību īpašos apstākļos. Šobrīd ir 4 līdz 5 miljoni kas ir saņēmuši vakcīnu, un mēs esam konstanti sekojuši vakcīnas e, drošumam. Tagad es gribu pievērsties pie trešā jautājuma. Un mūsu pandēmijas gatavības plāns tika balstīts uz vislabākajiem pieejamiem zinātniskiem datiem Eiropā. mēs eh, mūsu darbu atbalsta eksperti no nacionālajām eh, medicīnas aģentūrām, akadēmiem, citām infrastruktūrām strādājot eh, neatkarīgā veidā un savu neatkarību apliecina ar attiecīgām deklarācijām. Ir ikvienas atzinums pārskatīts, lai varētu nodrošināt eh, procesā caurskatāmību. Sistēma tiek sagatavota, lai neviena atsevišķa persona nevarētu tiešā veidā ietekmēt gala rezultātu. Ņemot vērā to, eh, ka ir eh, vispārīgas un sabiedrības intereses šeit iekļautas, it īpaši tiek veidotas uh, tīmekļu vietnes eh, šo jautājumu atspoguļošanai. Paldies, Lundgren kungs, turpina priekšsēdētājs. Un nākošais runātājs Suzana Jākaba eh, bijusi, eh, bijusi Pasaules veselības organizācijas ierēde. Paldies! Es ļoti labprāt sadarbošos ar Eiropas parlamentu arī jaunajā amatā. Paldies, ka jūs organizējat šo semināru. Ļoti uh, svarīgi um, iepazīties ar pieredzi un novērtēt to, ko Eiropas Savienība paveica, gaidot pandēmiju. Mēs guvām arī lielu mācību un es biju ECDC direktore un uh, sāku strādāt 2005. gadā, kad būtībā šī organizācija tikai tika dibināta. Mums bija jāizveido ECDC, Eiropas slimību profilaks un kontrols centrs ļoti ātri, un komisārs Kipriānu aicināja mūs apmeklēt katru dalībvalstu un iepazīties ar to, kā dalībvalstis ir sagatavojušās pandēmijā. Mums bija maz personāla, maz ekspertu, un tomēr mums izdevās um, paveikt un nodrošināt to, lai Eiropas Savienība būtu vislabāk sagatavotais reģions pandēmijai. Eiropas Savienības sistēma kopumā darbojās ļoti labi. Um, slimību profilaks un kontrolas centrs nu, veica riska novērtējumu, un mēs vērtējām visu Eiropas Savienības sistēmu kopumā, sadarbojāmies cieši ar dalību valstīm, ar komisiju, ar jums, Eiropas parlamentu pārstāvju un ar prezidentūru. Uh, un uh, darījām visu, kas bija mūsu spēkos. Kā es jau teicu, struktūras bija jāizveido ļoti ātri, un uh, mēs nevarējām balstīties uz pieredzi. Mēs veicām vairākus <clears throat> riska novērtējumu pētījumus un aktualizējām informāciju. Mums bija astoņi riska novērtējumi, tos veica neatkarīgi eksperti, to es gribētu uzsvērt īpaši un tie bija ļoti kvalitatīvi, caurskatāmi un labi saprotami un ļoti tādi um, augstā līmenī. Mēs izmantojām labākos Eiropas Savienības ekspertus un tikai šādu informāciju mēs izplatījām dalību valstīs un tīmekļa vietnē. Tāpat mēs aktualizējām informāciju katru dienu, katru nedēļu, vērtējām uh, pasākums, ko dalība valsts var veikt informējot sabiedrību, un par visu rakstījām arī tīmekļa vietnē. Notika arī ļoti daudz tikšanās, bet par to es tagad nerunāšu. Es gribētu uzsvērt, ka eksperti uh, arī izteica vai eksperti saņēma arī smagu kritiku, bet es gribētu tomēr viņus aizstāvēt, jo tie bija ārkārtīgi labi speciālisti. Mēs sadarbojāmies arī cieši ar Pasaules veselības organizāciju un starptautiskās veselības eh, aizsardzības eh, normas nosaka uh, arī tādu kā ietvaru, kādā organizēt sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus šādos gadījumos. Balstījāmies arī uz uh, ārkārtas situāciju vai krīžu um, pārvarēšanas uh, grupu uh, ekspertu uh, atzinumiem. Paldies, runātāji tiek pārtraukta. Lūdzu. Es gribētu atgādināt, ka mēs strādājam kopš pulksten deviņiem. Nezinu, vai tagad ir nepieciešams filmēt. filmēt sarakstu. Es parasti esmu ļoti miermīlīgs administratīvos jautājumos, bet man ļoti nepatīk tas, ka visu eh, priekšpusdienu mēs šeit redzam, kā staigā apkārt cilvēks, kas filmē, un es kā demokrāts man jau it kā nebūtu ko iebilst, bet ja priekšā stāv kundze un filmē uh, sarakstus, kas ir ieradušies, tad jāsaka, ka tā ir pirmā reize, kad es kaut ko tādu redzu savā deputāta karjerā, un tad jājautā, kurš tam, kam tad šeit ir teikšana? Jā, lūdzu, kas ir par to, ka šeit tagad drīkst fotografēt un filmēt? Lūdzu. Lēnena kungs, mēs esam draugi. Jā, mums taču ir noteikumi, kas jāievēro, kas saistās ar imunitāti. Neuzsāksim debati, saka priekšādātājs. Tas arī nav pārmetums, saka Florence kungs. Varbūt es lūkšu kundzi iziet no zāles. Es gribētu arī, lai uh, protokolā ir ierakstīts dāmas, dāmas vārds, lai mēs zinām, kas tā ir par dāmu. Parasti Eiropas uh, televīzija šeit filmē. Paldies par jūsu runām. Tagad ir pirmā jautājuma un atbilžu kārta. Uh, Un tikpat eh, stingrs, kā es biju ar runātājiem, es būšu arī ar deputātiem. Jums ir iespēja jautājumu uzdot vienas minūtes garumā, un atbilde būs divas minūtes, un tad vēl 30 sekundes atkārtotam jautājumam. Tagad pirmais būs referents. Mišel, lūdzu. Merci, merci, monsieur prezidents. Paldies, priekšsēdētāji, esam gandarīti par to, ka šī uzklausīšana notiek. Un mans jautājums pēc būtības ir tāds, ka vai Eiropas Savienība ir atkarīga vai neatkarīga no starptautiskajām organizācijām? Jo problēma ir tā, ka tad, kad PVO izziņoja pandēmiju 11. jūnijā, Tomēr jāskatās acīs realitātei. Bija 144 mirušie 74 valstīs, kur tika veikta risku un nāves gadījumu risks. 144 nāves gadījumu. Tomēr tika izziņot sastā līmeņa trauksme. Es uzdot sev jautājumu, kā deputāti ir Eiropas institūcija, ir MA, ir CDC, un HEC un HEF kuriem tad ir tā pilnvara pateikt, ka mēs piekrītam sastā līmeņa trauksmei, mēs piekrītam masveida vai mērķiecīgai vakcinācijai. Es gribētu zināt, kam tad ir šīs pilnvaras, kurš atbildēs uz šo jautājumu, jautā priekšsēdētājs komisija. Uh, Rīsa kungs, ļoti labs jautājums, taču es nedomāju, ka atbilde ir viegla. Pirmkārt, Eiropas eh, komisija neietilpst eh, PVO, taču dalībvalsts ietilpst. Pasaules veselības organizācija pakļaujas starptautiskiem noteikumiem ar eh, sabiedrības veselības līgumu, ko ir parakstījuši dalībvalsts, lai varētu koordinēt kopējo atbildi šiem jautājumiem. Un tā kā draudi ir globāli, tad nevar teikt, ka neviens nekoordinē. Katrs veids koordinācijas savos ietvaros un e, PVO īsteno pilnvars, kas tam tiek, e, tā tiek piešķirts ar startautiskiem regulējumiem, un Eiropas Savienības sistēma darbojas saskaņā ar savu sagatavošanās plānu, kuru uh, Eh, kā jau tika izskaidrots, eh, kuru mēs pieņemam 2005. gadā. Un ņemot vērā atbildību starptautisko līgumu izpratnē. Tāpēc gribu sacīt, ka ir svarīgi tas, kā PVO īsteno savu lomu maksimāli labi. Un tāpēc uh, uh, Eh, tāpēc šī krīze tiek eh, pārvaldīta tādā veidā. Papildu jautājums. Secinājums no manas puses ir tāds, ka Eiropas Savienība un tās institūcijas ir atkarīgi no Pasaules veselības organizācijas. Nav, ne, nav nekādu pilnvaru teikt, nē, mēs nepiekrītam tam, ko izlēma PVO. Kāpēc tad tiek eh, maksāt naudu Eiropas institūcijām? Lānen kundze, Paldies! Kā jau tika sacīts, tā ir dalībvalsts kompetence, un daudz tās valstīs pasaulē, tāpat arī Eiropas Savienības valstīs, ir daudz augsta līmeņa ekspertu dalībvalstīs. Cit, tāpat e, Mēs gribētu pasvītrot to, ka eh, PVO neveica savu izpēti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu vēlreiz uzsvērt to, ka riski izvēle bija neatkarīgi riski, riski izvērtējumi, taču mēs eh, saskārāmies ar tiem pašiem datiem, ar, kuru, eh, ar kuriem citas organizācijas un nonācām pie līdzīgiem secinājumiem, taču tas nenozīmē, ka Mēs neveicām riska izvērtējumus, vai tie nebija neatkarīgi. Otrs jautājums, ko es gribu izcelt, ir tas, ka ja PVO parasti strādā konsensus kārtībā, ir maz juridiski saistošu instrumentu. Starptiskais veselības Eh, starptautiskā veselības regula ir viens no šiem instrumentiem, taču eh, organizācijā valda liels elastīgums, un mēs gribētu past, eh, pat detalizētāk lemt, kā šā, šādam elastīgumam ir jādarbojas nākotnē. Ņemot vērā to faktu, ka pandēmijai ir ilgāks ceļš, mums ir jādomā par to, kā reģionālā specifika ir jāskat šajā globālajā ietvarā, un iespējas ir. Šī ir viena no lietām, pie kuras mums ir vairāk jāstrādā. Paldies! Tālāk, eh, Delvo eh, kundze no Tautas pārtīs viens jautājums. Es gribētu uh, būt skeptiska par koordināciju un sadarbību dalību valstu vidū, un es iešu uzreiz pie būtiskiem jautājumiem. Veselības drošības komiteja, kas ir e, izšķirošais spēlētājs, lai varētu aicināt dalību valstis uz zināmu konsekvenci, šī, vai šī organizācija ir optimāli pārstrāvētas. Citiem vārdiem sakot, vai vienbalsīgi šeit pieņemtie eh, lēmumi tiek īstenoti pēc tam dalībvalstīs. Otrais jautājums, kad mēs runājam par sadarbību, mēs aptvērām, ka dalībvalsts katra ir izveidojusi savu vakcīnu. Vai vakcīnu politika nav mainīsies budžeta līdzekļiem, kādi bija dalībvalstu rīcībā attiecīgajā brīdī, un vai Eh, uzkrājumi bija pietiekami, un ja ne, eh, ja tie nav pietiekami, ko var paralēli īstenot? Paldies, kas atbildēs. No mūsu panediskusijas dalībniekiem. Eh, Testori kundze, paldies! Mēs jau tagad pāriem pie nākamā paneļa tēmas, kā uzlabot, bet divas lietas, ko es gribētu sacīt, balstoties uz Lisabonas līguma, eh, jauno līgumu, kas tā spēkā 1. janvarī, Eiropas Savienība var pie, būt pieņemt parlamentu padomis regulu, lai risinātu pārobežu pandēmijas jautājumus. Un mēs komisija nāksim klāt pie priekšlikumu uh, parlamentam un padomē balstoties uz šo līgumu pāntu, lai sagatavotu šādu regulu. Mēs pie tā strādājam un priekšlikums tiks prezentēts nākamajā gadā, jo tas ir ļoti sarežģīts. Ja mums šis pāns būtu bijis, tad mēs varētu lemt par savu uh, reakciju. Mēs varētu E, pieņemt Eiropas reakciju, kas atšķiras no PVO, bet krīzes apstākļos mēs to nevarējām, jo juridiskās bāzes nebija. Un e, par vakcinēšanu es e, izteikšos vēlāk. No jūsu puses es uzdevu jautājumu, tāpēc, ka es domāju, ka vajadzētu norādīt skaidri, kas tad nav darbojies, lai mēs varētu to ņemt vērā nākotnes darbībās. Vēl viena reakcija, vai varbūt cits jautājums attiecībā uz PVO, manuprāt, PVO uzsāka e, e, trauksmes līmeni balstoties uz nevis bīstamību, bet izplatīšanās uh, ātrumu. Jānorāda arī, ka bīstamība ir grūti izvērtēt, kā tad var izvērtēt gripas vīrusu. Tomēr vajadzētu varbūt pārskatīt šo definīciju un veidot kopīgu definīciju Eiropas Savienībā un PVO izpratnē. Lūk, tas bija mans jautājums, jeb komentārs. Tas būtu vairāk kā konstatējums. Kurš atbildēs? Jā, Jakobs kundze. Es gribētu sacīt, ka Eh, pandēmijas kriterija trīs. Pirmkārt, jauns vīrus, otrkārt. Eh, pāriet no cilvēku uz cilvēku, un treškārt, geogrāfiskais aspekts. Tas ir skaidri noteikts vadlīnijās un starptautiskajos regulējumus. Tomēr jāapzinās, ka šobrīd komitejas pārskata pandēmijas jautājumus globāli. E, janvārī un maijā pēc sanāksmēm dos iespēju mums varbūt pārskatīt šos jautājumus, jo esam pārliecināti, ka mums ir jāskat kritērija, lai ziņot pandēmiju. Jāņem vērā taiskaitā e, slimības smagums, tas ir ļoti svarīgi, mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Vēl viens punkts, ko es gribu izcelt, ir tas, ka ir dažādi lēmumi dalība valstīs attiecībā uz eh, sabiedrības veselības pasākumiem galvenokārt tāpēc, ka vakcīnu pieejamība atšķirās un uzkrājumi atšķirās dažādās dalība valstīs, tāpēc bija jāpieņem atšķirīgi lēmumi par vakcinēšanas prioritātēm. Un šobrīd, ņemot vērā to, kas notiek kaimiņu valstīs, ir ļoti sarežģīti paskaidrot, kāpēc uh, E, dažādas valsts pieņem dažādus atšķirīgus pasākumus. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāskat tas, kā mēs varētu saskaņot e, ves veselības aizsardzības pasākumus un kā varam uzlabot riska e, komunic komunikāciju. Manuprāt, tā bija slikta. Paldies, sociāldemokrātu referents. Es pirms gribu teikt paldies par to, ka šeit ir sapulcējušies tik augsta līmeņa uh, eksperti, un, bet mēs runājam par to, cik ārkārtīgi daudz uh, miljonu vakcīnu devu netika izlietotas. Ja mēs tā novērtējam situāciju no ārpuses, uh, tad iespējas bija pavisam savādāks nekā jūs tagad mums stāstāt. Bija iespējas, ka tas viss ir mākslīgi uzpūsts, tāda histērija, ka aiz tās faktiski neslēpās nekādas nopietnas briesmas. Un, jā, jautājums ir vai Eiropas Savienības institūcijām ir pietiekami daudz pilnvaru, lai varētu ietekmēt, kā tiek veidots informācijas kampaņas, vai ir, bija iespējas ietekmēt to, lai šis, uh, šī, šī kampaņa būtu tāda vairāk balstīta uz reālām problēmām, uz reāliem draudiem. Paldies! Un tagad Nākamais par nākotnes iecerēm varbūt uz šo jautājumu tad atbildēs pēc otrā paneļa kāds dalībnieks vai Rajenkungs lūdzu. Um, likumdošanas eh, reformēšana šajā nozarē ir paredzēta nākamajā gadā. Un, protams, ka mēs izmantosim kā bāzi Lisabonas līgumu, ņemot vērā pašreizējo likumdošanu, izvērtējot riska novērtējuma ziņojumus. Es domāju, ka mums būs nākamajā gadā jāstiprina, jāuzlabo likumdošana, tieši arī tādā ziņā, lai raitāk notiktu informācijas apmaiņa un lai informācija būtu ticamāka. Paldies, Jakobas kundze lūdzu. Es gribēju tikai pateikt, ka bija diezgan daudz nedrošības aspektu šajā pandēmijas, it kā pandēmijas laikā, un mēs nezinājām, cik uh, smaga situācija varētu būt. Uh, mēs gatavojāmies daudz ļaunākam scenārijam nekā patiesībā bija. Mēs gatavojāmies pandēmijai, no otras puses, protams, aizsargājot cilvēku veselību, mums ir jārēķinās ar ļaunāko un jābūt arī gataviem. Un tas attiecās uz jebkuru uh, veselības aizsardzības plānu. Uh, mums būtu nākotnē jāparedz daudz lielāka elastība savos eh, šādos krīžu eh, pārvarēšanas rīcības plānos. Un mēs, lai mēs varētu arī tos pielāgot, ja situācija izrādās netik ļauna. Paldies, tagad Alde, Lepāžas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī atzinīgi vērtēju šo uzklausīšanu, gribu uzdot jautājumu Jakobs kundzei. Direktors kundze, vai jūs 2009. gada 1. septembrī, toreiz, kad jūs uzstājāties un ka mēs uh, diskutējām un uh, Toreiz jūs runājat, nu, tāds ļoti, eh, jūs tā, jūs tā kavējāties nosaukt par riskiem un eh, par situāciju. Kādēļ šis, nu, teiksim, tāds samērīgais viedoklis netikt eh, tālāk attīstīts? Un otrkārt, toreiz jūs ļoti precīzi uzstājāties par riskiem, kas ir saistīti ar blaknēm un par mm, noteikumiem, ja varat kādus vajadzēja vakcinēt iedzīvotājus. Uh, vajadzēja sākt vakcinēt pieaugušos, kas ir veseli. Kādēļ tas netika tā darīts? Un bez tam chronoloģija ir tāda, ka uh, ir arī tāda nesaskaņa, un esmu satraukusies 2009. gada aprīlī. Uh, jūs no 2.0 līdz uh, 2 paaugstinājāt trauksmu signālu, un tad no 2.1 līdz 1.9 uh, mainījāt, un 11. jūnijā uh, 11. jūnijā uh, tika noteikts, ka uh, tiek noteikta šī augstākā jeb sestā fāze. Un mans jautājums ir tāds, uh, šis, nu, teiksim, tie samērīgi un tādi uh, labi pieteikumi, ko jūs ieteicāt, kādēļ viņus uh, neīstenoja, un uh, vai bija tāda iespēja tos īstenot, un kādēļ tas tā netika darīts? Paldies! Frau Jakob. Vēdu. Jākabas kundze, ECDC loma riska novērtēšanā, nu tā notika dažādos līmeņos un tā īsti, par ko jūs jautājat, nav atbildības joma Eiropas slimību profilaks un kontrolas centram. Bija jāvērtē risks, jāizvērtē zinātnes atziņas, dalība valstis savukārt, kurām bija jāpieņem lēmums saskaņā ar komisijas koordināciju par to, kādi pasākumi tiks veikti. Nu, tad šeit lēmums par sestās fāzes izsludināšanu, nu, tas tika nu, pieņemts vienojoties un izvērtējot informāciju, bet, protams, labāk jau būtu, ja būtu lielāka elastība iespējama gan startautiskajā līmenī, pieņemot lēmumus, gan dalību valstī. Un mēs varētu turpmākajās, turpmākajos rīcības plānos ieviest, ierakstīt šādu normu, uh, kā um, prasmīgāk noteikt, kādu pandēmijas fāzi mums ir jāizsludina, bet tas ir saistīts tieši ar riska novērtējumu. Paldies! Paldies par jūsu atbildi, bet tā nav atbildi. Atvainojiet, jūs sakat, ka tā nav uh, sēdēsē atbildība. Es labi to saprotu, jā. Bet kādēļ? Nu, kas tad ir noticis šajā procesā, ka tas, ko jūs teicāt, netika ievērots? kurā, teiksim, līmenī tas ir ticis bloķēts. Jautājums ir ļoti vienkārši, un mēs gribam zināt atbildi. It gets, it anywhere, information... Informācija atradās mūsu tīmekļa vietnē, mēs dalījāmies ar to ar dalību valstīm un novērtējot iespējamās fāzes mēs izmērtējām informāciju, ko ieguvām konferencēs ar dalībvalstīm, katru dienu vērtējām situāciju un vācām informāciju no dalībvalstīm, izmantojot atgriezenisko saikni. Viss iesaistītās puses atradās pie viena galda. Mēs spriedām par to, kādus pasākumus veikt un ECDC ieteikumi tika izstrādāt ņemot vērā ekspertu atzinums, bet lēmums jāpieņem dalību valstīm, bet sistēma pati par sevi tomēr darbojās efektīvi. Tagad lūdzu Zviedrijas prezidentūrai pārstāvēja vārds. Paldies, kā jau tika teikts, riska Menedžments ir lielākoties dalībvalstu kompetencē, un kā es teicu iepriekš, uh, eksperti nav viensprātis par to, vai vispār šeit nav nekāda konflikta ekspertu vidū par to, vai Pasaules veselības organizācija novērtē situāciju pareizi bet tas, ko dara vīrus, to nav iespējams paredzēt. Tāda pat nedrošība iespējams būs arī nākamajā reizē vai pēc gada, un, protams, ka mēs varam uh, ieviest no, noteikumos elastību un tā tālāk, bet pilnībā no nedrošības izvairīties vispār nav iespējams, un mēs ņēmām vērā ļaunāko, kas varētu notikt, un attiecīgi rīkojāmies. Mēs rīkojamies atbildīgi, ņemot vērā apstākļus. Paldies! Marisa Matijas, goe ēnu referente, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu Tāpat arī teikt paldies par šī semināra organizāciju. Mēs arī domājam, ka veids, kāda ir bijusi līdzinājā rīcība un uh, institūcija ir, uh, teiksim, ir cietusi visu uzticību kopumā. Visi bija sašutuši. Tiek tēlētas ļoti lielas naudas summas, lai varētu cīnīties ar pandēmiju. Es domāju, ka jāska, nebūtu jāskaidro, kāpēc veicamie pasākumiem ir jābūt pietiekamiem. Taču ir jābūt caurskatāmībai. Ja būtu vairāk caurskatāmības, tad ne, nevajadzētu, nevajadzētu tik daudz atkārtot dažādas debatas. Pietrūks caurskatāmības un bija ļoti daudz neskaidrību. Ko jūs esat darījuši, lai atgūtu? Eh, iedzīvotāju institūciju uzticību. Paldies! Vai ir kāda recepte, kā atgūt uzticību, vai kā to iegūt vispār? Jautājums jums pārdomām. Mēs pie tā vēl atgriezīsimies, runājot par nākotni. Šobrīd neviens uz to nevēlas atbildēt jo ir jau grūti zaudēt uzticēšanos. To atgūt ir ļoti grūti. Marisai vēl ir pusminūte komentāram. Otrais, otrā paneļa diskusija. Es, jūs gribat tomēr kaut ko teikt, lūdzu? Viss. Sim, senhor Presidente, apesar de não haver. Jā, priekšsēdētāji, neraugoties uz to, ka mans jautājums netika atbildēts, es gribētu uzdot otru jautājumu, tāpēc, ka ne tikai nav informācijas un nav caurskatāmības, un uzdotie jautājumi iepriekš arī netika atbildēti. Ir intervences modelis, kurš iekļauj visas dimensijas. Un ko jūs darīsiet ar visiem jautājumiem, uz kuriem nav dotas atbildes? Un mans jautājums papildi pārējos, kas netika atbildēti. Kā jūs tiksiet galā šo situāciju? Rīsa kungs uzdrīkstēsies atbildēt. Es nezinu, vai es pilnībā varu atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt nākamajā diskusijā, bet atgriežoties pie pagātnes Vismagākā tiešām bija komunikācija ar sabiedrību un arī ar veselības nozares profesionāļiem. Beļģijas prezidentūras laikā jūlijā konferencē mēs redzējām, ka tas bija jautājums, ap ko viss grozās, kas nosaka tiešām to, kā reaģēs sabiedrība. Un Es gribētu atgādināt, ka runa bija par cūku gripu. Tas tika saukts vīrus, tika saukts par cūku gripas vīrusu. Un uh, notika, piemēram, cūku kaušana Eģiptē. Un uh, bija jāņem, tagad mums bija šis H1N1A, un katra valsts izmantoja atšķirīgas definīcijas, tā definēja atšķirīgi, piemēram, cūku gripa angļu valodā vai apvienotajā karalistē tika izmantots kā jēdziens interneta diskusijās, tad tādi veselības nozares profesionāļiem nevienmēr bija vajadzīgā informācija, varbūt mēs veltījām pārāk maz laika tam, lai nodrošinātu viņus ar pilnīgu informāciju. Un vēl šajā komunikācijā par pandēmiju liela loma bija arī, piemēram, Facebookam un citiem tādiem sociālajiem tīkliem. Uh, un dažādi eksperti izteica dažādus padomus. Thank you very much. Paldies! Tātad nākamā paneļa diskusija par mācību, ko guvām no H1N1 iespējamās pandēmijas 2009. un 2010. gadā. Jautājums ir, kā, ko vajadzētu mainīt Eiropas Savienības pasākumu kopumā plānojot. Uh, Uh, un nodrošinot neatkarīgu, uh, kvalitatīvu un caurskatāmu uh, lēmumu pieņemšanas procesu. Paldies! Mēs esam, ka, mēs zinām, kas pagātnē tik saņemta kritika, un, un tomēr ir jādomā par nākotni. Komisija strādā pie iniciatīvām, lai pa, pa, pierādītu, ka mēs esam ņēmuši vērā mācības, un esam, esam gatavi re, reaģēt. Pirmkārt, piln, tīri vispārīgi, gribu sacīt, ka mums ir jauns līguma pāns, jauna Eiropas Savienības kompetence, un mēs nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumu, lai varētu nodrošināt labāku koordināciju un labāku rieģiešanas spēju Eiropas līmenī. Šajā sakarā es gribētu atgādināt arī ar to, ka e, komiteja, kur piemēram Delvo kundze strādā, uz uh, padomas secinājumu pamatiem. Tā nav patiesa līderu status, tā ir laba sistēma, labs mehānisms, bet juridiskā bāze ir ļoti trausla, tā, tie ir tikai padomas secinājumi. Un jaunā paketa, kur mēs piedāvāsim nākamajā gadā, būs juridiskā bāze koordinācija ar dalībvalstīm. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, mums ir jāstrādā vakcīnu sagatavošanas jomā, un mēs esam redzējuši, ka pagātnē dalībvalstis ir uh, ļoti nelabvēlīgā situācijā, ņemot vērā konfidencialitātes klauzulas, eh, kas jāparaksta ar rūpniekiem, caurskatāmības trūkumu, cenu eh, ziņā, cenu nestabilitāti un tā tālāk. Un tādējādi mēs strādājam uz kopējo, pie kopējā iepirkuma mehānismu pandēmijas vakcīnām, kas varētu iekļaut kopīgu kontaktpunktu dalībvalstīm, kā arī uzkrājuma veidošanu kopienas līmenī. Tas ir jautājums, ko mēs sākam apspriest tagad, un mēs domājam iekļaut parlamentu tuvāko mēnešu laikā šajā darbā. Tālāk sa sagatavošanās plāns. Mums eh, tas tiek prezentēts Eiropas līmenī, taču tas ir plāns, kurā dalībvalstu kompetences tiek skatītas, mums ir kopējais plāns, taču mums ir jānodrošina tas, ka mums ir spēcīga juridiskā bāze, lai varētu būt labāka koordinācija. E, kritiskais punkts labākās koordināšanas ziņā ir vakcinācijas stratēģija. E, pagātnē dalībvalsts ievies katras savu stratēģiju. Taču Diemžēl man ir jāsaka, ka juridiskā bāze, lai mēģinātu koordinēt vakcinēšanas stratēģija, ir ļoti trausla, praktiski nesoša. Un mēs uzskatām, ka eh, šeit ir jāveido kaut kas spēcīgāks. Un visbeidzot, eh, sabiedrības apziņošana. Mēs eh, nebijām spējīgi nodot pareizo vēstījumu sabiedrībai, pat ne sabiedrībai, bet arī veselības aizsardzības profesionāļiem, jo e, dažādās dalībvalstīs profesionāļi uztvēr šo vēstījumu dažādi. Tāpēc mums ir jāstrādā pie jaunas juridiskās bāzes, e, kopīgais iepirkums vakcīnām un labāks, e, labāk plānošana, ieskaitot komunicēšanu. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Un Eh, tagad eh, no Beļģijas prezidentūras Reiners kungs. Kāds ir jūsu skats nākotnē? Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms eh, paust atvainošanos Sonkaliks kundze vārdā, kura diemžēl nevarēja atbrīvoties, lai piedalītos šajās debatēs, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs ka jūs varbūt atceraties Beļģijas prezidentūra 1. un 2. jūlijā organizēja starptautisku teik, eh, konferenci par šo jautājumu, un piedalījās arī jūsu eh, komitejas deputāti. Piedalījās ap 300 ekspertiem no visas Eiropas, no trešajām valstīm, no starptautiskajām organizācijām, un eh, tā tika organizēta, lai varētu ņemt vērā 2009. gada pandēmijas um, apspriest pandēmijas godās mācības un arī 5. jūlija neformālās ministru padomas rezultātus. Padomas secinājumi, kur tika pieņemti 13. septembrī, tika nodoti Pasaules veselības organizācijai, kura šobrīd strādā, lai pārskatītu starptautiskā sanitārā reglamenta uh, ieviešanu ņemot vērā šīs pandēmijas laikā gūtās mācības. Un mazliet es gribētu runāt par secinājumiem, kas eh, tika pieņemti ministru padomas laikā. Vispirms es gribētu pasvītrot to, ka nacionālo politiku efektivitāte ļoti bieži eh, tika apšaubīta It īpaši jānorāda, ka vājais punkts bija koordinācija. Tas kopā izceļ nepiecieš, sadarbību, nepieciešami pēc sadarbības starp dalību valstīm, starp reģionālajām, starptautiskajām organizācijām. Eh, pandēmija nav tikai Eiropas, bet pasaules līmeņa, un tādā līmenī tā ir arī jārisina. Tāpēc ir nepieciešams. Uh, uh, pietiekam drīzā laikā pārraidīt konsekventus un pareizus datus. Ir nepieciešama laba sadarbība starp dalībvalstīm, lai varētu eh, vislabākajā veidā mazināt eh, pandēmijas smagumu. Koordinācijas Eiropas valstu starpā, kā arī pārējo pasauli, ir nepieciešama gan epidemioloģiskajā, gan siroloģiskajā, gan viroloģiskajā darbā. E, iedzīvotāju apziņošanu, kuru mēs mēģinam harmonizēt ar sanitārās e, drošības e, komitejas palīdzību, tāpat arī vakcīnu pret vīrusu līdzekļu izplatīšana plaši ir apspries, apspriesta daudzās Eiropas valstīs. Un jāstiprina ir konsekventums un sadarbība. E, kopīgo iepirkumu mehānismu mērķis, kur ieteica mm, padomu un par kur arī stāstīta Estorija kundze tikko ir ne tikai, lai varētu nodrošināt lielāku konsekvenci šajā jomā, bet varētu garantēt visiem piekļuvu vakcīnām un antivirālajiem līdzekļiem, kā arī, lai stiprinātu solidaritāti starp dalību valstīm un pārējo pasauli. Eiropas ministri, Beļģijas prezidentūras. E, e, mudināti, aicināja sadarboties aģentūras, lai varētu veicināt eh, solidaritāti krīzes eh, apstākļos. Atzinumu un ieteikumu neatkarība ir ļoti nozīmīgi izaicinājumi nākotnē, kā jau to pasvītroja 24. Eh, jūnija Eiropadomas secinājumi. Paldies, runātājs tiek pārtraukts turpina priekšsēdētājs par šo uzstāšanos. Lengrēn kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Beļģijas prezidentūra īpaši e, izcēla nepieciešamību iesaistīties veselības aizsardzības profesionāļiem. Mēs aktīvi skatām šo jautājumu, esam iecerējuši darīt vairāk. Vēl viens ieteikums bija labāk definēt aģentūru lomas. Doktors Sprengers un es sadarbojamies, lai mēs varētu labāk sakārtot mūsu dažādās atbildības un izaicinājums tāda, ja iestāsies jauna pandēmija. Konkrētāk runājot, mums ir nepieciešama elastīgāk pie pandēmijas eh, vakcīnu autorizācijai, ir jāņem vērā gūtā pieredze, un tā parāda to, ka vienmēr būs zināmas neskaidrības par pandēmijas eh, vīrusu sakarā. Tāpēc mums ir jāapzinās un jāizvērtē eh, slim, saslimšanas smaguma uh, līmeņi. Aģentūra ir aicināja sadarboties ar interesētajām pusēm Eiropas Savienības līmenī, lai varētu izveidot attiec, attiecīgas sabiedrības veselības lēmējiestādes vakcinēšanas sakarā, kā arī ir ļoti nozīmīga mūsu eh, komunikācija ar sabiedrību. Ir jāņem vērā visi mehānismi, lai varētu pātrināt vakcīnu pieejamību pilsoņiem. Viena no jomām ir datu pieejamība no klīniskiem mēģinājumiem, tāpēc ir nepieciešams standār, izveidot standārtu klīnisko protokolu un kopējo protokolu, lai varētu uh, nodrošināt maksimāli drīz ētisko apstiprinājumu. Tāpat ir eh, jādomā par uh, maksimāli ātru signālu uh, saņemšanu ir jāveic arī vakcīnu efektivitātes pētījumi. Ir jādomā arī par neatkarīgiem pētījumiem, visiem pētījumiem ir jātiek koordināt, koordinētiem, lai varētu nodrošināt atgriezenisko saikni un to, ka informācija par produktu tiek aktualizēta. Un visbeidzot, būtu e, noderīgi e, imunitātes un grūtniecības reģistru izveidošana, lai varētu Eh, labāk saņemt informāciju par vakcīnas efektivitāti. Paldies, Lindgren kungs. Un jaunais ECDC direktors Marks Sprengers, eh, kurš pastāstīs par ECDC nākotnes aktivitātēm godātie deputāti, es varētu runāt par trim mācībām, ko mēs guvām. Pirmais sabiedrības veselības ekspertiem ir vajadzīgs augstākas kvalitātes uh, novērtējums vai iespējas šādu novērtējumu veikt par to, kādas pakāpes pandēmija ir gaidāma ir jābūt iespējām noteikt riska līmeni, kas ļautu arī attaisnot sabiedrības iesaistīšanu pasākumos un aktivitātēs. Šeit ir vajadzīgs ekspertu atziņas. Manuprāt, ir jāveic sociāla ekonomiska analīze, kas ļauj izvērtēt risku un guvumu visām tam līdzīgām informācijas kampaņām svarīgi būs veikt arī formālas pārbaudes, e, pārskatīt agrākos lēmumus, analizēt informāciju, un mums ir jāsāk informācijas analīze, tiklīdz informācija tiek papildināta ar jauniem datiem. Ir jāizmanto, protams, mēdīju plašsaziņas līdzekļu iespējas, ir jāizvēlas visefektīvākie plašsaziņas līdzekļi, kas ļauj sasniegt visvairāk cilvēku. Un, ja cilvēki nebūs pār, netiks pārliecināti, neticēs mums, uh, tad uh, nekas jau arī netiks panāks. Un es uzskatu, ka ir jāsāk informācijas, informācijas izplatīšana vietējā, tātad pašvaldības līmenī. Es gribētu, lai ECDC turpmāk savā riska novērtējuma sistēmā iekļautu vairāk parametru, vairāk kritēriju uh, vīrusa izplatīšanas novērtēšanā. Uh, Mums ir vajadzīgs arī ļoti labas izstrādātas datu vākšanas sistēmas, lai Eiropas Savienība arī varētu um, pildīt savus uzdevumus un spēlēt galveno lomu cīņā ar krīžu, ar šādām krīzēm. Es gribētu arī uzsvērt, ka dalību valstu gan iestādes, gan laboratorijas ir obligāti jāiesaista procesā. Un ECDC pašiem nav laboratorija, tas jāpatur prātā. Un ECDC var e, izstrādāt augstas kvalitātes riska novērtējumu tikai balstoties uz informāciju, ko tā saņem no citām pusēm. Paldies! Tā ir, es jums pilnībā piekrītu. Um, lūdzu, atkal ir iespēja uzdot jautājumus. Pirmie būs ēnu referenti. Lūdzu. Gulē. Jā, es gribētu šo sanitārās drošības spēcināt lomu, jo tā ir jāspēcina. It īpaši arī diskusijās ar padomu. Es arī esmu ļoti apmierināta, ka ir tāda padziļināta izskatīšana arī padomē. Uh, Bet 2001. un 2005. gadā komisija jau aicināja dalību valsts veidot labāku koordināciju. Un mēs aizvien vēl esam šeit 2010. gadā un redzam, ka ir tie paši trūkumi. Nu, tas ir tāds uh, muļķīgs jautājums, jūs teiksiet, bet vai vispār šodien ir tāda patiesa politiska vēlme? Patiesa politiska vēlme, jo bez tās mēs nepavirzīsimies uz priekšu, jo noslēgumā mēs redzam, ka ir tāda vēstījuma, kas ir pretēji. Uh, vak vakcinācija daudza plaša vai riska grupām uh, obligāti vai iespēja izvēlēties un tā tālāk un tā projām. Um, sabiedrība saskars ar problēmām, komunikācija ir nozīmīga. Un tāpat arī ir nepieciešama tā zināma vienotība šai ziņai, kas būtu piemērojama arī, bet es domāju, ka tas ir tas sarežģītākais. Uh, Tā ir sabiedrības sajūta, ka zaudē uzticību šādai, šādam vēstījumam, kas ir domāts sabiedrībai. Paldies! Testorī kundze lūdzu, es runāšu arī prezidentūras vārdā, ja drīkst. Šeit nav interešu konflikts bet šeit tiešām ir politiskā griba, un tā parādās padomas secinājumos, kas tika pieņemti divas nedēļas pēc neformālās ministru padomas jūlijā. Un šajos ieteikumos komisija ir aicināta veikt pasākumus uh, um, kopējā iepirkuma sistēmas izveidošanā. Un tiešām šī politiskā griba pastāv. Es varu to jums apliecināt. Paldies! Ben, je, je m'en réjouis évidemment chaque fois. Jā, es um, katreiz lasot um, padomu secinājumus, um, lasu gandrīz tās pašas fāzes, nu es ceru, ka jūs tā ļoti cieši sakosiet notiekumu attīstībai, un uh, attīstība būs tieši tāda, kā jūs to iezīmējat. Tagad Rainers Kunds, jā. Nu, es uh, tikai nedaudz papildināšu to, ko tas Torija Kungs teica uh, Beļģijas prezidentūras vārdā. Uh, Jā, es domāju, ka mēs vēl neesam tādā situācijā, kas būtu vienot visās 27. es eh, dalību valstīs krīzes pārvaldībā, un nu, tas ir vienkārši redzams fakts. Nelaimīgā kārtā, bet no otras puses es domāju, ka 2000 pirmā un 2005. gada iniciatīvas ir ļāvuši lietām virzīties uz priekšu. Mēs vairs neesam 27 sadalīti. Uh, ir struktūras, kas koordinā, ir projekti, kas tiek veidot kopā dienu, Rēna par to runāja arī sākumā. Un, jā, progress nav bijis vienmēr pietiekams. Mm, Notikumu, kāda bija pagājuši gada, visdrīzāk arī virzīs uz priekšu un, un liks sadarboties. Paldies! Paldies, tagad, tagad Roda Bērens kundze. Es gribētu jums lūgt atgriezties realitātē. Ir jau ļoti jauki diskutēt, bet kas tad pagājuši gadu, kad runa bija par to, ka pandēmija var izcelties, nu kurš tad aicinās un nu, neko nedarīsim, jo nekas taču nebūs. Tas, ko jūs stāstāt, tas nav nekas jauns mums. Ir uh, iestādes, kas atbild par šādu krīžu pārvarēšanu milzīgos pasaules reģionos vai kontinentos. Un, protams, ka uh, iestādes darīs vislabāko, kas būs to spēkos, un ECDC ir, protams, uh, jums ir taisnība, ja jūs sakāt, ka ir jāizvērtē risks un ieguvums, bet es gribētu uzsvērt to, ko teica uh, um, Testori kundze un Reinderkungs, proti, ja nav likumī, likuma ietvara, kurā darboties, tad dalība valsts arī nevar neko, viņām nevar neko uzlikt kā pienākumu. Mums ir tiešām jāatgriežas realitātē un atbildība ir dalība valsts rokās. Paldies! Jā, tas ir, protams, uz to neviens, eh, nevienam nebūtu ko iebilst eh, pret to, ko jūs teicāt. Tas bija tiešām ļoti skaidri. Nekāda, nekāda neskaidra jautājuma vairs nav. Lepāžas kundze. Paldies priekšstādātāji, kungs. Eh, sākumā es atbalstu to, ko Dagmar Rotbērēna teica, bet um, gribētu arī vēl atgriezties. Uh, pie tā, ko teica uh, SEDS e e direktors, jo viss jau ir vislabi, bet tas ir maksājis ļoti daudz naudas Eiropai. Un uh, mūsu pilsāņu, teiksim, tāda vispārēja informēšana salīdzinot ar to, ko varēja teikt, un mēs nebijām uh, neefektīvi, ne pārāk efektīvi slimības ārstēšanā, nu vai no epidēmija vai nē, pandēmija, vai nē? Uzklausīju to, ko jūs teicāt, un gribētu direktoru kungs jautāt, kas būtu nepieciešams, lai mēs būtu operacionāli šajā līmenī un lai varētu garantēt uh, neatkarīgu ekspertīzi, kas būtu uh, pilsoņiem uh, plaši paziņot un zinām, jo šie divi elementi - drošība par neatkarību, kāda ir ekspertiem no visām grupām, kas uh, ražo uh, vakcīnas. Mēs, piemēram, neesam runājuši arī par atbildību. Uh, Bet tas ir tāds ļoti nozīmīgs jautājums. Tas ne, ne, nav teikt, tikts pilnīgi pievērēts. Absolūta neatkarība un laba, teiksim, informēšana sabiedrībā. Paldies. Kas atbildēs? Monsieur Springer. Sprenger kungs. ECDC ir vajadzīgi dalībnie, darbinieki, kas aktīvi un labi strādā. Un, e, jautājumi par caurskatāmību. Nu, šeit es varu pateikt, ka mums ir savi eksperti, kas zina, ko dara, kas ir eksperti savās jomās, kas ir publicējuši arī savu um, savu finanšu interešu deklarācijas. Uh, un viņi strādā neatkarīgi. Šeit nav nekāda interešu konflikta starp, ka ekspertiem būtu kaut kādas intereses eh, saistībā ar zāļu ražotājiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs augstī vērtēju testoriku un zilai sacītu ir nepieciešama politiskā gripa, bet, lai veidot solidāru Eiropu, tā tad iepirkt vakcīnas visai Eiropai, Eiropai ir jābūt ticamai. Un, lai tā būtu ticama, es atsaukšos uz Lipārskundu sacīto, kura saka, pārtrauksim interešu konfliktu. Sprengerkungs tikko atbildēja, sakot, ka viņam ir ļoti labi eksperti, lai tā būtu. Un jāapzinās arī, ka CDC tiek finansēta no Eiropas fondu puses. MA līmenī. Tas ir mazliet jau de, de, delikātāk, jo eh, tie, tā, tie savukārt saņem finansējumu no zāļu firmām. Un par ir, Interešu konflikta ziņā grib atsaukties uz British Medical Journal, kur diviem MA eksperti ir piedalījušies tamiflu autorizācijas procesā, lai gan viņi bija interešu konflikta situācijā eh, strādājot pie šī antivirālā līdzekļa. Tātad, Lengrenkungs, ja mēs kopā gribam virzīties ir priekšu, ir nepieciešams, lai nebūtu interešu konflikta to vidū, kas piešķir autorizācijas un kas var strādāt kādās ārlaboratorijās. laboratorijās Otrais punkts ir klīnisko pētījumu caurskatāmība, bet eh, vispirms pirmais jautājums, kurš uz to atbildēs eh, atbildība par šiem jautājumiem? Lenkrenkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir jāsaprot, ka zinātniskā kopiena ir pilnīgi neatkarīga. ir attiecīgi infrastruktūra, komitejas locekļus ieceļ dalībvalstis, ir viens loceklis no dalībvalsts, un šīs komitejas ir pilnība nodalīts no visiem e, finansējumiem. Komisija ir pilnīgi neatkarīga. Mums ir ļoti stingra sistēma, lai kontrolētu locekļu neatkarību. Un mēs tomēr arī rūpīgi komiteja pārskatīsim uh, neatkarību zinātniskajā komitejā. Es gribu to norādīt un gribu norādīt arī to, ka tad, kad komite, komiteja sagatavo viedokli, tad nav iespējams atsevišķiem locekļiem ietekmēt lēmumu, jo mums ir izveidots kvalitātes nodrošinājums. Es to stāstu jau savā prezentācijas sākumā, kad mēs runājām par referentiem, ēnreferentiem un galēmumu pieņemšanas eh, mehānismiem. Tādējādi nav iespējas atsevišķam loceklim ietekmēt lēmumu. Es to gribu norādīt pilnīgi skaidri. Mišēla. Tātad es turu jūs pie vārda, vai jūs varat eh, nu, darīt zināmus visus eh, jūsu ekspertu vārdus ar inter, interešu deklarācijām. Un eh, I, I, Tas nenozīmē, ka šeit viena persona varētu būt arī ietekta, nu, jābūt ārpus zāļu laboratorijas. Otrkārt, vai jūs varat apņemties, ka jūs eh, savus klīniskos pētījumus nodot, jo daudz asociācijas norāda, ka jūs nes, nesniedzat precīzus klīniskos pētījumus. Tas ir ļoti svarīgi mūsu institūciju ticamībai. Lenkrēnkungs. Par interešu konfliktiem eh, un de deklarāciju interesēm. Tās ir pieejamas publiski tīmekļu vietnēs. Otrais jautājums bija kāds? Piekļu dokumentiem. Mēs publicējam vērtējumu ziņojumu, kur visi dati ir pieejami, un pēc pieprasījuma individu pieprasījumu, mēs varēsim iesniegt šos datus, bet ir jāsaprot, ka informācijas apjoms mūsu failos ir milzīgs, miljoniem miljonu dokumentu. Tā ir tīri tehniska problēma jau darīt tos visus pieejamus. Un mēs piedāvājam jaunu veidu caurskatāmības politiku pie, attiecībā uz pieejumu pie, piekļuvu dokumentiem. Lelis kundze, es gribētu e, sacīt, ka publiskā pieejamība klīniskiem pētījumiem, ka to regulē likumdošana e, par tirgus autorizācijām. Un tikai e, pēc pie, pieprasījuma eh, un pēc pieprasījuma var darīt pieejamus eh, klīnisko pētījumu rezultātus attiecībā uz bērniem. Un mums ir jālēm par to, kāda veida publiska eh, sabiedrības apziņu jūs vēlaties pār pie tiem rezultātiem. Tas nav tas, ko aģentūra vai grib vai negrib, bet to nosaka parlamentu un padomas likumdošana. Marīsa Matijas, jūs gribētu uzdot jautājumu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā ar gandarījumu redzu, ka tiek veidots jauns juridisks ietvers ka mēs gūstam pieredzi no šīs eh, pandēmijas. Tāpat arī esmu gandarīta par adekvāto protokolu veidošanu vakcīnu administrēšanā un arī par labāku uh, kopienas vakcīnu uzkrājumiem un pārvaldīšanu. Taču atkal gribu atgriezties pie caurskatāmības. Kā jau sacīju iepriekš, atkārtoju vēlreiz Ir ļoti daudz jādara, lai varētu palielināt šo caurskatāmību. Un kā jūs domājat atgūt eh, ticamību eh, situācijas sakarā nākotnē, ja, izveid, ja izceļas kārtējā pandēmija? Ko jūs darīsiet, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas? Ir bijušas kļūdas komunikācijā. Es negribētu, lai tās uh, atsauktos uz nosaukumiem gripai, vai tā būtu putnu, vai, vai cūku, vai cita gripa, bet, ja nākotnē izceļās pandēmija, kas notiks, ja jūs eh, nepieņemat eh, lēmumus steidzamā situācijā? Paldies! Transparency, how to. Caurskatāmība. Kā šo jautājumu risināt nākotnē, Springer kungs? Very, very... Man raizes dara uzticības trūkums sabiedrībā, un tas lielā mērā ietekmē pilnībā mūsu darbu ar vakcinācijas programmām, jebkuru lielu pandēmiju gadījumos. Un es eh, esmu runājis ar pārskatīšanas komiteju Ženēvā, un es īsti Piemēram, ja mums ir jārēķinās ar spāņu gripas izplatību, varbūt tas nav labākais piemērs, es nedomāju, ka ir pareizi izmantot vārdu pandēmija. Nu kas notiks, ja mums atkal būs jāsastopas ar nebijušu vīrusu. Mums ir vajadzīga labāka, efektīvāka informācijas sistēma, un ECDC ir apņēmusies darīt visu, kas ir tās spēkos. Paldies, Paņokungs, lūdzu. Dažus vārdus, lai pateiktu, cik lielā mērā šis temats ir svarīgs mūsu ikdienas dzīvēm Esmu e, gandarīts, ka ir juridiskā bāze pat, ja vienīgā juridiskā bāze piekrīt Akmārai, nebūs pietiekama, un nevienmēr uzreiz būs e, šāds, e, šādi Eiropas lēmumi šī vārda cienīgi. Ir jābūt kopienas lēmumiem šādu tēmatu sakarā, un es šeit jūs pilnībā atbalstu. Mēs atbalstam komisiju, lai jūs uzņemtos patieso vadību papildus Reiders kunga labajiem nodomiem vai tam, ko tikko sacīja bijusi Zviedrijas prezidentūra. Tas ir ļoti svarīgi, tīpaši ņemot vērā to, eh, ka ir nepieciešama uh, informācijas pārraidi plašai sabiedrībai, pat ja ir ļoti daudz eh, vēl darāmā. Kas notiks uh, 4. 5. oktobrī, vai jauna gripa sākas mūsu Eiropas valstīs? Man tiek ziņots, ka ir vakcīna kūra varēs būt profilaktiski ne tikai sezonas gripai, bet arī pagājušā gada H1N1 gripai. Testorī kundze. Peņo kunga pirmā, jautājuma pirmā daļa. Vai jūs zinat, ka E, komisija lemja par vakcinēšanas stratēģiju dzīvniekiem, kur pirkt, e, kur pirkt vakcīnas, cik dzīvniekus vakcinēt. Jo ir stingra juridiskā bāze, gadiem ilga. Es domāju, ka sabiedrības veselības ziņā mēs sākam bet mēs līdz tam nonāksim par vakcīnu pašu. Es atstāšu Eh, Tomasam iespēja izteikties. Es nepārzinu jautājumu, vai jaunā vakcīna, ko tā īsti aptver. Jauno gripu, jaunais medikaments, eh, jaunās gripas eh, vakcīnas sezona ietver H1N1 pretdarbību, to ietekmēja Pasaules veselības organizācija Un diskusija šobrīd eh, attiec uz nākotnes diskusijām, vai jābūt eh, kvadrivalentai vai trivalentai vakcīnai. Tā ir ierastā procedūra ikvienam gadam. Antonija Parānovā nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Viss atkārtojas. Ļoti uh, daudz līdzekļu, miljārdi ir iztērēti, un nav nekādas, e, e, nav nekādas pievienotās vērtības izņemot šo e, diagrammu. Visas puses ies, apgalvo, ka viņas rīkošās pareizi, es nedomāju, ka šīs atbildes Eh, pareiz. Manuprāt, viņas labi rīkojas tikai tad, kad jā, runā par nākotnes plāniem. Es gribētu izmantot iespēju uzdot jautājumu iekšējā audita servisa ģenerāla direktorātam par audita plānu abām aģentūrām EMA un ECDC un uzdot Eiropas revīziju palātai eh, kontrolēt audita plānus un sniegumu uh, periodā starp 2007 eh, un 2010 gadu, lai mums atkal nebūtu kārtējs modas kliedziens ar vai zi, zivju gripa vai kaut kas tam līdzīgs, un tāpēc es gribētu aicināt uz sadarbību. Mr. Lundgren. Lentvai kungs, es varu apliecināt Longrēnkungs, mēs esam ieviesuši auditēšanas sistēmu. Audits notiek regulāri, tiek skatītas visas procedūras, ieskaitot visu, ko mēs darām pandēmijas gadījumā. Un man nav šeit nekādu sarežģījumu ja jūs gribat īpašu auditēšanu organizēt, par to arī varētu runāt. Šprengerkungs arī man nav nekādu sarežģījumu šeit. Um, Revīzijas palāta šodien viesojas pie mums, mums nav nekādas ierobežojumu. Paldies! Um, Es domāju, ka Rotas Berentes kundze runāja tiešām par lietu un identificēja problēmu. Mēs taču neatrodamies vakūmā. 2006. gadā Eiropas parlamentā tika pieņemts ziņojums, Adamu kungs bija tā autors, un mums bija virkne priekšlikumu tieši šajā jomā. bija 49 punktu rezolūcija, Adamo kungs izdarīja ļoti labu darbu, un mans jautājums te storī kundze ir, vai jūs zināt, ka šāds dokuments pastāv, un vai jūs esat iepazinusies ar parlamenta rekomendācijām, ko jūs noteikti varētu izmantot savā darbā, vai jūs esat raudzījusies uh, tu, uz to, kas ir ticis īstenots no esošās likumdošanas. Jā, tiešām 40 grozījumi, 40 ieteikumi no Eiropas parlamenta. Uh, Es neesmu pati lasījusi šo dokumentu, bet mans personāls noteikti to pārzina. Mēs esam iepazinušies ar likumdošanu no ļoti daudzām pusēm, un mēs skatījāmies, kādas rekomendācijas ir, uz kādas bāzes mums vispār izstrādāt savu pieeju un savas rekomendācijas. Vilmotas kundze. Es ļoti lielu interesi klausos, bet mans jautājums skar caurskatāmību un saiknes ar zāļu ražotājiem un zāļu pētījumiem. Es, protams, priecājos, ka ECDC darbinieku finanšu interešu deklarācijas ir publicētas, un es saprotu, ka Protams, ka saikne ar PVO arī ir saprotama, un neraugoties uz to, mēs tomēr sekojam PVO ieteikumam izsludināt sesto pandēmijas fāzi. Nu, nevarētu teikt tomēr, ka tas viss būtu pilnīgi caurskatāmi. Jakobas kundze, lūdzu, paldies! Es gribētu atbildēt, kaut gan pati nepiedalos šajā paneļa diskusijā. Kā es jau teicu, ārkārtas situāciju komiteja dod ieteikumus ģenerāla direktorātam un PVO tika pieņemts lēmums veidojot šo komiteju nepublicēt tās sastāvu, un tas tika darīts, lai izvairītos no politiskās spriedzes, no politiskas ietekmes, kas varētu būt, un tāpēc tika pieņemts lēmums publicēt dalībnieku sastāvu tikai pēc tam, kad komitejas, um, komitejas dibināšana ir pabeigta. Un es jūs saprotu, visas šīs pārskatīšanas procesa laikā mēs, protams, varam izmantot vai rīkoties savādāk nekā iepriekšējā reizē. Manuprāt, mums ir jāstrādā pilnīgi caurskatāmi, jo vispār mūsu pieeja vienmēr ir bijusi tāda, ka ir jābūt skaidrībai un caurskatāmībai pilnībā par finanšu interesēm, un uh, es uh, ņemšu vērā jūsu viedokli. Paldies! Grostētas kundze, lūdzu. Jā, uzstājoties un uzklausot kolēģus, kas izteica tādas aizdomas par to, kas ir noticis Eiropas aģentūrās. Uh, Nu, es vienkārši gribēju atgādināt mūsu kolēģiem, daži varbūt to vēl nezin vai nav um, aptvēruši to, ka mēs veicam šo kontroli e, ik gadu. Mums ir tāda pastāvīga kontrolas iespēja <clears throat> gan uh, aģentūrās, gan uh, mēā. Un tā ir viena no labākajām, ja ne pati labākā savā darbībā. Es domāju, ka jāpārtrauc šīs aizdomas. Uh, nepamatots, jo, jo tas ir absolūti nepamatoti. Tā ir vienkārši papildu informācija, ko es gribēju sniegt. Esmu nedaudz šokēta par uh, ieteikumiem, kādi tiek izteikti. Gut. Uh, dann haben wir Linda. Jā, Linda, lūdzu. Thank you. Antoine. Paldies par šo publisko iepirkumu vakcīnām. Jautājums komisijai, kad būs priekšlikums, kad tas iznāks par kopējo iepirkumu vakcīnām vai dažām valstīm problēmas radīja tas, ka vienām valstīm bija jāmaksā vairāk un citām mazāk, un ne visas dabūja vakcīnu devas tik daudz, cik tās vēlējās, un dalībvalstis valstis noteikti priecātos par iespējām ietaupīt līdzekļus, ja iepirkuma procedūra būtu efektīvāka. Paldies! Raina kungs, jautājums man arī ir vēl papildus, vai vispār ir tādas ieceres palīdzēt valstīm, kas nevar iegādāties vakcīnas, ir šeit paredzēta arī solidaritāte, lūdzu. 13. septembrī padome lūdza komisiju sagatavot ziņojumu par kopējo iepirkumu un iecerēm tā, šajā jomā. Un šajos secinājumos mums bija lūgums izvērtēt dažādas opcijas. Komisija sagatavo uh, tādu ziņojumu par to, kādas iespējas publiskajam iepirkumam vispār ir. Uh, un pagājušajā piekdienā mēs diskutējām par šo ziņojumu. Mēs analizējām iespējas ar dalībvalstīm, kādas kurā dalībvalstī ir iepirkuma opcijas. Mēs esam iecerējuši oktobra laikā, oktobrī pabeigt šo dokumentu, un manuprāt, 7. decembrī iznāks šis ziņojums un dalībvalstīm valstīm būs iespēja iepazīties ar legālajām iespējām, ar to, kādas iepirkuma sistēmas un opcijas ir iespējams izmantot. Runājot par cenu atšķirībām, tiešām bija lielas cenu atšķirības starp dalībvalstīm atkarībā no tā, kādas bija vienošanās 2008. un 2009. gadā par publiskajiem iepirkumiem vakcīnām. Un Runa bija gan par kvantitāti, gan par piegādes iespējām, gan par piegādes drošību. Te ir virkne faktoru, kas ietekmēja to, kāda bija cena. Un tieši šajā jomā komisija tagad strādā, lai harmonizētu situāciju notiek pārunas par cenu veidošanas mehānismiem, iesaistot, protams, arī ražotājus. Lūdzu, Karina Karnbaha lūdzu, vai Linda kā pirmā. Vai bija gadījumi, kad pietrūka vakcīnu, kad cilvēki, kuri vēlējās vakcīnu, nevarēja to saņemt? Jā, šī problēma arī tika pieminēta. Dažās dalību valstīs nebija šo uh, sākotnējo um, iepirkuma vienošanos, un tad mēs sapulcinājām valstis, kurām šo vienošanos nebija, lai varētu izsludināt iepirkumu, izmantojot citu pieredzi, citu valstu pieredzi, un mums bija arī tāda transferta sistēma, dalība valsts, kurām bija pārāk daudz vakcīnu, varēja to piegādāt citām valstīm, Un 2009. gada, 2009. gada rudenī tā tieši arī notika, un mēs esam mācījušies no šīs pieredzes. Janelmas kundze lūdzu. Es atvainojos, ka lūdzu vēlreiz vārdu, bet es gribētu runāt par ministru politisko gribu un iesaistīšanos. 2008. gada oktobrī ministri lūdza, komisiju novērtēt iepirkuma procedūras un to iespējas, analizēt situāciju un iz, izdot rekomendācijas. Tad, kā es jau atkārtoju, tas tika lūgts 2009. gada oktobrī. Next speaker is Karin Karnbach. Karina Karnbacha lūdzu. Man ir jautājums direktoram Šprengeram, kas varbūt ir mazliet ne par tēmu. Uh, bet jūs runājāt arī par masalām un citām slimībām. Jūs runājāt par to, ka pandēmija varētu novest pie tā, ka šīs jautājums par vakcīnām nu nevienmēr sevi attaisno, ka šī vakcinācija nevienmēr ir pamatota, un vai tiešām ir tā, ka ir, uh, ir iespēja, ka bērnu slimības varētu masveidā izplatīties, vai jums ir, vai jūs veicat kādus pasākumus um, situācijas novērtēšanā? Vakcīna lobbyis. Tad antivakcīnas lobijs ah, Āzijā nepastāv. Es gribētu uzsvērt, ka pilsonim, kas iet pie ārsta, nu, Viņš runā, viņam ir jārunā ar ārstu, un ja ārsts nav pārliecināts, ka vakcīna ir efektīva, tad uh, Nu, situācija ir tāda, kāda tā ir. 16. novembrī notiks Eiropas antibiotiku diena, kurā ir paredzēts veikt tādu informatīvu kampaņu par antibiotiku iespējām ir jāpievērš uzmanība uh, veselības nozares speciālistu informēšanai un izglītošanai. Es gribētu turpināt diskusijas uh, starp uh, komisiju un valstīm par līgumu vēsturi, jo tika nu, mēģināts pārlikt atbildību par blaknēm uz valstīm. Un es gribētu, lai šeit būtu vienota pozīcija, ja komisija un padoma saka, ka ir nepieciešams Eiropas konkurss piedāvājuma iesniegšanai, jā, ļoti labi, bet kāda tad ir jūsu pozīcija attiecībā uz fondu, kā laboratorijas mēģina uzlikt atbildību, pārlikt atbildību par blakniem uz uh, dalību valstu pleciem. Tā ir pirmā reize, un Springer kungs un arī Landgren kungs, tas ir par šīm blaknēm. Kā ir iespējams? ka šīs blaknes pēdiņos un narkolepsija, ka ziņas par to ir no Zviedrijas, Somijas, un ļoti vēlu ziņas nāca uh, no uh, oficiālajām institūcijām MA. Un ja uh, jūs būtu atbildība par šo blakņu apzinēšanu, ko tad jūs darītu, kādas pasākums ir? Ja vadītu, lai novērstu šos mešanas gadījumus un šos pēdējums ievaktītu vai patiesi mm, blaknes ir tik ļoti nozīmīgas un būtiski. Tas skar arī, piemēram, bērnus visvairāk. Lūdzu, kas atbildēs uz šo jautājumu? Destorī kundze vai Sprengera kungs? Es esmu ļoti iepriecināts par to, ka šīs blakus parādības vakcinēšanai tiek pētītas. Un mēs, ECDC, sadarbojoties ar EMA, esam uzsākuši pētījumu. Mēs skatāmies, kādi ir bijuši saslimšanas gadījumi, uh, salīdzinām vakcinētus un nevakcinētus cilvēkus, kādi faktori uh, ietekmē šo fenomenu vai izraisa to, un kādu informāciju mēs varam izplatīt sabiedrībā, jo iespējams, ka tas nebūtu šīs saslimšanas nav saistīts vai izraisīts vakcinēšanās dēļ. Es gribētu apliecināt, ka mēs esam savākuši informāciju par šiem gadījumiem datu bāzē Un kā es jau teicu, kā jau tika teikts, pašlaik nav pierādīts, ka šiem gadījumiem ir kāda saistība ar vakcinēšanos. Bet mēs vēl strādājam pie tā, vai te varētu būt kāda saistība ar vakcinēšanu vai tie kādi īpaši saslimšanas gadījumi. Mēs skatāmies, kāds ir saslimšanas, saslimstības biežums vai slimība neizplatās, un mēs ceram, ka nākamā gada sākumā mums jau būs e, pētījuma rezultāti. Lalis kundze. Man ir jāsaka, ka jautājums par atbildību par e, blaknēm ir pietiekami sarežģīts Eiropas tiesībās, un es domāju, ka Eiropas likumdošana ļoti skaidra, ka rūpniecība ir atbildīga tirgus laišanas procedūras ietvaros par blaknēm, par statistiski pierādītiem gadījumā, ja ir atļauts produktu laišana tirgu. Ja ir tādi uh, efekti, kas ir uh, pārsnieguši autorizēto apjomu, un balstoties arī uz šo bāzi, kā šī autorizācija ir dotam, tad rūpniecība ir atbildība. Jautājums uh, netiek šādā veidā uzdots, jo uh, šādi efekti nebija zināmi. Uh, kas būtu uh, papildus tiem, kas bija zinām tajā laikā, kad uh, dalība valstīs tika ieviest šīs vakcīnas. Tātad sarunas notiks starp dalību valstīm un. Uh, um, laboratorijām, un dalībvalsts rīkojas kā um, personas, un jāatgriežas ir pie, teiksim, publiska akta, pie direktīvas vai regulas. Tā ir problēma, un es uh, vēlos vērsties pie jums, Lepāžas kundze, kas ir tāda ļoti zinām uh, advokāte. Tā ir juridiska problēma, kuru uh, varētu izskatīt vai kuru vajadzētu izskatīt. Uh, Bet atbildi nav pilnīgi skaidra. Tā ir patieši pirmā, patiesi pirmā reize, kad, nu, konfigurācija ir tāda. Bet, nu, pat labi ir tā, ka rūpniecība ir atbildība par blaknēm tajā kontekstā, kas ir sāstīts ar ielaišanu tirgu. Un es nezinu, kā šo atbildību varētu pārnest uz dalībvalstīm. Tas ir mans kā jurists viedoklis, bet nu citiem varētu būt arī citi viedokļi. Paldies! Jā, tas ir ļoti sarežģīti. Nu, varbūt nākotnē, nākotnes regulējumos šis jautājums par atbildību varētu būt arī tāds ļoti nozīmīgs un iesa, ie, iekļauts. Good, uh, manam testori. Testori, kundze. Protams, ka šis jautājums par blaknēm arī tiek skatīts mūsu diskusijā par uh, par kontaktu moduļiem. Mums ir pieeja pieciem no 26, daž, daudz dalībvalsts ir apņēmušās. Šie jautājumi tiks iekļaut jaunajā jaunā līguma modelī. Jā, paldies, turpina priekšsēdētājs. Tā bija otrā jautājuma atbilžu kārta. Mēs dzirdējām daudz interesantu lietu, un mums ir veselības darba grupa šajā komitē. Mums ir divi līdzreferenti - Pēterle un Vilmote. Un e, pirm, es došu vārdu pirms Mišēla Rivezī nāk klajā ar secinājumiem. Izmenjave mnen Jā, priekšsēdētāja kungs, es gribētu šo ļoti liederīgo viedokļu apmaiņu slavēt. Tas ir labi, ka varē, mums ir iespēja diskutēt par šiem jautājumiem, un darba grupā ir arī kolēģi, kas nav NV komitejas deputāti, jo mēs gribam darba grupā apvienot kolēģus arī no citām komitejām un iesaistīt viņus mūsu darbā. jautājums, ko uzklausījām un kritiskie vārdi sākumā, tika izteikt zinātnieku vidā un e, pēc tam sabiedriski zinām tiek kļuva un tad arī politikā diskutēta. Mēs kā deputāti mums jābūt uzmanīgiem. Attiecībā uz to, ko mēs dzirdam no mūsu vēlētājiem, vēlētājiem bija ļoti daudz jautājumu, it īpaši tad, kad viņi novēroja to, ka ārsti potēja uh, citus, bet uh, nepotējās paši, un līdz ar to mm, radās ļoti daudz dažādu viedokļu. Un arī daudz dažādi jautājumi. Daži uzdev jautājumus, vai sākumā vīrus bija, vai uh, vakcīna. Jūs zinat, ko es ar to gribu teikt. Mēs raugamies arī nākotnē. Un dažkārt arī iespējas ir ierobežotas, vienmēr pietrūkst finanšu līdzekļu. Arī klimata pārmaiņas pasliktina situāciju. Visbūtiskākais ir radīt tādus apstākļus, lai mēs nevirzītos pārāk ātri nepareizos virzienos, un uh, tas nebūtu saistīts ar milzīgām izmaksām. Mēs varam uh, šīs kļūdas novērst un tikai tādā veidā, ka mēs uh, veicam risku izvērtējumu. Un tam visam jānotiek uz zinātniska pamata. Arī par to mēs šodien runājam. un zinātnes ekspertīzes neatkarība ir jāsaglabā. Mēs dzirdējām par Eiropas padomus parlamentāro asamblēju un arī cikiem. Mēs kā Eiropas Savienība un dalību valstīm īpaši jāpaliek vērīgiem tajā fāzē, pirms pandēmija kā tāda tiek izsludināta. Es esmu iepriecināts par komisijas izteiktajām prognozēm. Komisija vēlas nopietni strādāt, gatavojot jaunu likumdošanas bāzi. Un mums uh, kopā jārīkos ir nepieciešama kopēja politiska grība Es kā deputāts eh, apzinos, ko tas nozīmē mums, un apzinos arī to, ko tas nozīmē mūsu pilsoņiem. Es domāju, ka šī šodienas tikšanās bija nepieciešama. Un uh, institūcijas, kas ir atbildīgas par šo pasākumu, arī konstatēja, ka ir uh, daudz kas jāmaina caurskatāmības, neatkarības, interkonfliktu jomā, jāuzlabo ticamība, jāstiprina uzticamība. Mēs arī daudz par to runājām. Daudzas uh, diskusijas jāpaceļina un jāizvērš. Paldies! Paldies Peterlis kungam, tagad filmēt kundze. Um, think... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es domāju, ka šodien bija ļoti noderīga eh, seminārs. Ir jāuzdod jautājums par lielo vakcīnu iepirkto vakcīnu daudzumu. Vai tas bija nepieciešams vai nebija, bet ikvienā gadījumā būtu bijušas problēmas no pilsoņiem. Uh, Pilsoņu politiķi sagaida no tā, eh, kā veselības aizsardzības iesārt, iestādes ir sagatavojušās uz vissliktāko. Tomēr ir bijuši vairāki pilnīgi saprātīgi jautājumi attiecībā uz caurskatāmību lēmumu pieņemšanu ekspertiem, padomdevējiem. Eh, un es domāju, ka ir ļoti daudz eh, paustas domas un apliecinājumi attiecībā uz darbībām pandēmijas apstākļos. Manuprāt, ir pilnīgi skaidra loģika kopējam vakcīnu iepirkumam, ja nepieciešams, nākotnes pandēmija gadījumos. Tas eh, varētu nodrošināt taistīgākus nosacījumus dalībvalstīm un būt ļoti nozīmīgs mazām dalībvalstīm. valstīm būtu būtiski redzēt, kāda tad ir komisijas priekšlikuma šajā jomā. Un es domāju, ka viens nu, jautājumiem ir tāds, ka mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām, lai nākotnē mums būtu labāks un skaidrāks un caurskatāmāks procedūras. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, lai tas varētu notikt. Mišela Reversi. Nu, sākumā liels paldies visiem tiem, kas ir ieradušies šodien piedalīties sarunās. Liels paldies, jo šādā Eiropas līmenī jāuzdod jautājums, lai uzlabotu mūsu sistēmu. Atgādināšu, ka bija Francijā izmeklēšanas komiteja, jo mēs bijām viena no valstīm, kas izdeva visvairāk ar 90 miljoniem vakcīnu, lai Um, pretoties šai gripai ir bija uh, izmeklēšanas komiteja senātē un arī uh, Eiropas uh, padoms parlamentārā asambleja šādu komiteju izveidoja. Un nolasīšu vienu citātu no šī ziņojuma, un tas saka veids, kādā uh, pandēmiskā gripa ne tikai uh, PVO tika pārvaldīta, bet arī uh, kompetentās ES veselības aizsardzības uh, iestādes un nacionālās ir bažas raisoši. Mm, ir uh, redzams, ka pasākumi bija ļoti problemātiski. Uh, prioritātes tika nospraustas dažādi Eiropā, nauda tika izšķērdēta un balss vālīles bija nepamatots un tāds tika kurināts Eiropas iedzīvotāju vidū un tā ir konstatējama. Un tas ir tā kā kolēģi teica, jā mm, cilvēkiem vienkārši vairs nav uzticības, un mēs zaudējam šo uzticību pašinciatīvas ziņojums, es gribētu, lai tas iespā, iesaistītos procesā, lai atgūtu uzticamību Eiropas pilsoņu vidū un arī Eiropas institūcijās. Un Es šeit nu tādu uzsvaru lieku, bet nu patiesi ir nepieciešams uzlabojums. Pirmā daļa bija jā, nu jā, mēs pārāk daudz negribam, negribam apšaubīt. Bet ja jūs gribat, lai mēs virzītos uz priekšu, tad ir jāanalizē pagātne lai redzētu, kur tas nav darbojies labi, bet vienmēr izveidas izpratnē. Tādā izpratnē, lai mēs vairs nebūtu tikai kritikas upurs un cilvēki teiks, bet kur tad Eiropa, jā, Eiropa, kas veidojas, Eiropa, kas ir solidāra un Eiropa, kurai ir lietpratēji, kas var uh, ļaut starptautiskām institūcijām virzīties uz priekšu un nevis sekot starptautiskajiem uh, institūciju lēmtajiem. Otrā uh, fāze panelī bija tāda vairāk uz priekšu virzīta, jā. Vairākās runās es uh, dzirdēju, ka jāpārskata pandēmijas uh, definīcija, nevar PVO atstāt uh, tikai domāt, ka tā, tas ir geogrāfisks aptvērums neievērojot saslimšanas smagumu. Ir nepieciešama Eiropa. Un tad vai nu atgriežamies pie PVO un komisija iesaistās, jeb arī e, dalībvalstīm noteikti. Bet no Eiropai pašai var būt tās pozīcija. Domāju, ka mums jāveido Eiropa un ir jāraugās uz tādu un jāveido kritiska uh, pozīcija arī attiecībā uz PVO. Otrakārt, tika runāts par elastīgu un vēlme būt uh, neatkarīgākiem. Labāks riska izvērtējums ir absolūti nepieciešams. Jo visādi citādi mēs atkār, atkartīsim citā pandēmijā. Ja nekustēsimies un ja nerādīsim attiecību, cilvēki ne a, uh, vakcinēsies. A, uh, tas ir tas stāsts par vai pret a, vakcināciju, kam tas nāk pa labu. Nu, mirušo bija ļoti maz, bet vakcinējās ļoti daudz. Uh, Tādēļ cilvēki jautāja, nu kāda tad ir šī masīvās vakcinācijas eh, efektivitāte un ietekme? Ja ir vīrus vai nav vīrus, nu šeit patiesi ir nepieciešama tāda eksporta atbilde. Tā tad eh, tas virzījās uz priekšu, otrās panels bija ļoti interesants un eh, šī ziņojuma mērķis turpināsies arī divās citās uzklausīšanās. Pirmā par ekspertīzi un par atbildības lauku, jo Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ko var darīt ECDC. Kāds ir tās atbildības aptvērums, ko var darīt citas organizācijas tieši pretīs, un arī padomu un komisija, kāda ir viņa atbildība. Kāds tad ir šis <clears throat> atbildības lauks katram? Un otra uzklausīšana būs sadarbība ar dalību valstīm un Eiropas institūcijām ir jāvirzās šajā uh, ceļā, ir nepieciešama koordinācija, sadarbība. Jā, jūs esat ļoti jauki, bet domāju, ka tas patiesi ir kaut kas uzlabojams. Un tiekoties ar dalību valstīm un redzot dažādās institūcijas, kādas ir iesaistītas, varam virzīties uz priekšu un uzlabot situāciju. Tā ir tā perspektīva, kurā es mēģināšu sastādīt šo uh, pašinstīvu ziņojumu, lai atrastu uzticību, un ja rīt būs kāds uh, bīstams vīruss, lai visi varētu pateikt, jā, patiesi ir jāveic šīs eh, vakcinēšanas, un tā kā jūs teicāt, lai dalība valsts netiktu uh, sodītas, uh, tām uzliekot pārāk augsts vakcīnu cenas. Paldies! Paldies, Mišela Rivazī! Tie bija referents secinājumi. Es domāju, ka pēdējās divas stundas bija ļoti nozīmīgas. Nozīmīgas šīs komitejas un arī parlamenta darbā kopumā vēlētāji un vēlētājas, pilsoņi, sabiedrība no Eiropas parlamenta sagaida to, ka pagājušā gada notikumi tiek pārskatīti. Tādēļ uzklausīšana šodien no rīta bija ļoti jā, liederīga, mēs daudz ko uzzinājām. Neapšaubām ir tas, ka bija trūkumi, tas nav jānoklusē. Tas būtu nepareizi to noklusēt, jo nākotnē mēs gribam darboties labāk. Esmu ļoti iepriecināts par to, ka Lisabonas līgums, pie kur tik daudz gadus esmu strādājis, arī šeit piedāvā jaunu bāzi. Mēs tagad uh, varam labāk sadarboties un meklēt Eiropas atbildi uz šādiem izaicinājumiem un to veidot. Neatkārtošu visu to, kas tika šeit teikts. Es domāju, ka Eiropas pievienotā vērtība parādās šādās kritiskās uh, situācijās. Uh, Mēs runāja, cenšamies runāt vienā balsī, mēs mēģinam novērst to, ka ir pārmērīgas izmaksas un riska faktori. Daudz tika teikt šodien no rīta. Paldies ekspertiem un viesiem, lai jums ļoti veiksmīgi turpmākā darbība. Paldies sekretariātam uh, par to, ka šis, šī uzklausīšana tika un seminārs tika sadarbīts. Es gribu arī pats sev paslavēt, jo vienmēr ļoti strikti laiku ierobežoja, it īpaši uh, to gadījumā, kas runāja sākumā, ir jārada tāda precedenta gadījuma. Domāju, ka mums tas viss bija ļoti liederīgi un esam daudz ko guvuši. Paldies un uh, visiem veiksmi ar, to, ar šo slēdzu sēdi. C'était bien.